A very good morning to everybody. Labrīt visiem, godātie kolēģi. Sveicināt mūsu divu dienu ilgajā sēdē. Vai es varu visu saukt pie kārtības? Ja jā, tad eh, vēlētos pateikt, ka mums ir ļoti piesātināta darba kārtība un turpmākās divas dienas mēs strādāsim daudz un intensīvi. Priecājušies redzēt tik uplaskaitā deputātus. Vienmēr sveicināti un sveiciens visiem tiem, kur mūs klausās tiešsaistē. Es vēlētos pateikt, ka pēdējā mūsu komitejas eh, avīze ir pieejama jums, ja to vēlaties, varat to izlasīt gan internetā, gan arī papīra formā. Un tie, kur vēlaties parakstīties uz to, varat to darīt internetā. Šajā mūsu jaunuma avīzē parādās uh, viss, ko daram komitejā, un man ir prieks paziņot, ka šodien mums ir atsevišķa mājaslapa mūsu darbā par digitālo ekonomiku. Tas ir Pablo, kurš vada šo darbu, un tur jūs redzat visas programmas un visas sēdes, kuras ir tiešsaistē. Jūs varat tās redzēt šajā speciāli sagatavotajā mājaslapā. Pēc brītiņa mēs dzirdēsim par to, kas ir, sa kas ir panākts trīspusējās sarunās. Un tomēr šajā jaunuma avīzē jūs varat izlasīt apkopojumu trīspusējām sarunām par tiem dokumentiem, kuras šobrīd ir koplēmuma procedūras ietvaros izskatītas. Godātie kolēģi! Runājot par šās dienas darba kārtību vai, un arī par rītdienas darba kārtību, vēlētos jums paziņot nelielas izmaiņas. Mēs atsevišķi runāsim par to, kāds ir mūsu atziņu, atzinums, ko mēs sniegsim transporta komitejas sagatavotajam ziņojumam par zemes pakalpojumiem. Transporta komiteja jau ir paziņojusi, ka tā savu ziņojumu nemainīs. Līdz ar to mēs e, nemainīsim arī mūsu ziņojumu un mēs par to, par atzinumu un par to mēs nediskutēsim. Līdz ar to mēs varam pēc balsojuma uzreiz izskatīt. Tas bija par rītdienu. Vēl. Vai ir vēl kas maināms, skatos pats savos pierakstos. Mēs esam izsūtījuši visiem deputātiem vēstuli, pievērsot uzmanību Pasaules veselības organizācijas eh, sagatavotajam dokumentam par tabaks izstrādājumu kontroli un par to, kādā veidā vajadzētu šos jautājumus risināt. Kā jau teicu, tas ir izsūtīts deputātiem pa e-pastu un ir pieejams šis dokuments vairākās valodās. Protokols mums nav jāapstiprina, tāpēc mēs varam pāriet pie trešā punkta jaunākā informācija par trīspusējām sarunām. Roitovs kundze ir šeit, ne vēl nav ieradusies, tad es jūs īsumā iepazīstināšu par to, kas notika vakar trīspusējās sarunās, par to, kāds ir Eiropas Savienības likumdošanas ietvars, kā rīkosimies. Vispirms mēs vēlamies izveidot Eiropas Savienības muitas kodeksu, bet eh, jā, šajā sakarībā Švābs kungs iepazīstinās ar savu ziņojumu. Tātad muitas kodeks, publiskais iepirkums, koncesijas, un es jūs iepazīstināšu ar jaunajiem likumdošanas priekšlikumiem. Tātad, sāksim ar muitas eh, kodeksu Švābakungs. Švābakungs, jūsu uzmanību lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, es eh, esmu priecīgs par to, ka šī, šodien man ir eh, jāizsakās, bet, nu, jāsaka, ka priekšsēdētāji, jūs eh, paši noteikti ļoti labi zināt, kas ir noticis ar trialogu, tieši tāpēc es varu mm, tikai vienkārši papildināt un pateikt eh, to, ko Legripas eh, kundze varbūt nav pateikusi un kas bija jāpapildina. Es domāju, ka uzreiz skaidri var pateikt, ka Konstants man ir minējis, ka galvenais diskusiju temats 19. datuma sanāksmē bija Lisabonas līguma pielāgošana Moitas kodeksa īstenošanas noteikumiem. Pēc tam mēs trialogā nodrošinājām viedoklu apmaiņu par to, kā varētu atrisināt viedokļu atšķirības. Trialogā mēs spriedām arī par izsāsmes noteikumiem, muitas noteikumiem, par precēm, kas ir jāizved no muitas teritorijas. Uh, Pēc priekšsēdētāja ieteikuma, tātad pēc jūsu mākām ieteikuma, uh, institūcijas ir nolēmušas apstiprināt iepriekšējo tehnisko sanākņu iznākumu un tehniskajā līmenī vienoties par tekstu ar būtiskākajiem nosacījumiem, izņemot noteikumus par uh, izcelsmi. Pēc sanāksmes uh, referente komisijai un padomei uh, pastāstīja, ko viņa uzskata par uh, risku šajā trilogā, proti, ka mēs nevarēsim panākt vienošanos vajadzīgajā laikā attiecībā uz modernizētā muitas kodeksa stāšanos spēkā. Tieši tāpēc viņa komisijai paziņoja, ka viņa vēlētos lūgt šī termiņa pagarināšanu, kā tas bija paredzēts IMCO dotajā mandātā 21. februārī. Priekšēdētāji tas būtu viss, kas man ir sakāms, un es, protams, labprāt um, atbildēšu arī tālākus jautājumus, un ja jums ir kas papildināms, tad lūdzu tā arī dariet. On behalf of Paldies, paldies Švābas kungam. Un eh, es tikai vēlētos vēl piebilst, ka mums būs 10. Eh, aprīlī ir paredzēts trīspusējās sarunas par šo jautājumu, un tad mēs jau zināsim mūsu galīgo nostāju. Mēs joprojām esam cerību pilni arī par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Un eh, tas ir jautājums, kurš mums ir jāreno horizontālo pilnvaru ietvaros, un tas parādās ikvienā trialogā, kas mums nāk priekšā, un mums noteikti būtu jāvienojās vispārējos principos, kāda ir mūsu nostāja par deleģētajiem un īstenošanas aktiem, un arī par to, ko vajadzētu teksta direktīvas teksta pamatā ierakstīt visos jautājumos. Paldies Švābkungam! Vai ir kāds, kuram būtu kas jautājams vai kas piebilstams? Tad tā ir lieliska iespēja šobrīd. Ja ne, kolēģi, tad. Ejam tālāk pie, eh, un tagad došu vārdu Žavānu kungam par koncesijām. Tas ir mūsu referents. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs, arī šeit tāpat kā Andrēs. Atgādinu, ka jūs arī piedalāties trialogu diskusijās un eh, droši arī mm, papildiniet eh, manu darbu ar papildus elementiem. Atgādinu, ka Trialogā runājam par sarunu mandātu. Darbs ir uzsākts. Esam programmējuši tagad piecus trialogus un viens kopīgs arī ir valsts iepirkuma tarabēlas ziņojums. 12. martā notika pirmais trialogs Strasbūrā. Notika arī trīs tehniskās sanāksmes ar padomi, un ceturtā tehniskā sanāksme notika šonedēļ, piekdien, 2. 22. martā. Esam vienojušies par lielāko daļu kompromisiem, jo īpaši par vispārīgajiem principiem. Tehniskajā sanāksmēs eh, lietas ļoti labi progresē un vēlos tiešām uzteikt to, ka visi ir ļoti atvērti, gan eh, ēnu eh, referenti, gan arī padome un komisijas pārstāvi, jūs zinat, kā uh, sākotnējie teksti bija ļoti atšķirīgi, bet tagad tie ir tuvi. 12. marta trialogā tika skatīts, uh, skatīta koncesija definīcija. Trīs vārdi - procurement, iepirkums, tad arī acquisition, iepirkums Mm, tad arī bija diskusija par ekonomisko risku, bija liels diskusijas arī bija par caurskatāmību, transparency. Un tagad arī mēs varbūt mazinām padomas stingro nostāju un varēsim arī vienoties par interesantu kompromisu. Bija arī diskusijas par slieksni, 8 miljonu eiro slieksnis, ko esam fiksējuši kopā ir šķiet pretrunā ar statotiskajiem līgumiem. Šeit uh, jautājums ļoti aktuāls. Tas mums jāizdiskutē savā starpā ar ekskluzīvās tiesības. Par to arī tika diskutēts ar pārdomi, bet es arī domāju, ka tā arī ir iespēja kompromiss uh, panākt. Galvenais jautājums par to, ka princips, ka koncesija būtu ierobežota laikā, ka tas ir jāatrunā tekstā, mēs vēl par to runājam. Visi kompromisi ir nosūtīti ēnu referentiem vakardien. Mans birojs eh, to nosūtīja. Tālāk par slieksni, kur parlamenta un nostājas tiešām ir pretrunā jau minēto iemeslu dēļ, bet kopumā diskusijas attīstās labi. Un, uh, Par citiem jautājumiem izņos slieksni mēs vēl diskutējam par kompromisiem. Tad ir jāpaceļina arī vēl koncepts un ideja par to, ka parlaments galvenokārt grib pragmatisku, skaidru, redzamu tekstu. Tā būs galvenā parlamenta sniegtā pievienotā vērtība šai jaunajā likumdošanā. Lūk, priekšsētāji kungs ar šo globālo vīziju tad arī noslēgšu. Paldies! Good. Thank you very much. Uh, Lielas paldies. Got any questions, Mr. Juvin? Vai kādam ir kāds jautājums Žuvāna uh, kungam par kom, uh, kom, progresu pie koncesijām? Nē. Labi, tad varam pāriet pie valsts iepirkuma. Marks Terabēlē ir mūsu referents. Merci, monsieur le président, chers collègues. Paldies, priekšsētāji kolēģi. Pirmais trialogs notika 6. martā katrs pauda sapratni. Attiecībā uz citu partneru nostājām arī pateicos komisijai, kas vēlas nāk lejā ar kompromisu priekšlikumiem, tur, kur ir vislielāka atšķirības ar padomu un uh, parlamentu. Tajā pat laikā es arī varu redzēt, kā padome ir uh, nu, visai pārliecināta aizstāvot savus, savu nostāju un nav īpaši gatava tagad spērt soļus. Uh, parlamentu virzienā. Nu, tāds mans iespējas ir pirmās sanāksmes. Tehniskā sanāksmes jau bijušas diezgan daudz, četras, kur piedalījās padome. Un tas ļāva arī progresēt. Varbūt nākotnē būtu liederīgi, bet, nu, kad eh, jau būs arī vairāk tehniskās sanāksmes, jo līdz jūnijam ir paredzēta arī trialogi. Es ceru, ka pēc tam vairs nebūs sanāksmes, bet nu to redzēsim. Bet nu tad trialogā mēs jau tad varētu arī redzēt, kāda ir pārdomas reakcija, kuras ir tās jomas, kur mēs varam iet tālāk un kur ir strupceļš. Pirmajā trialogā tiek runāts par procedūru. Uh, Tas ir pirmais klasteris mūsu žargonā. Tālāk šis iepirkums, procurement, un tad arī šī pašsertifikācija, tad e, certis, e, certifikācija, lasot arī tekstu, ko pieņēmusi padome. Mums šķiet, ka padomes pieeja nav varbūt tik, in, e, tik tālējoša kā parlamenta. Parlaments tiešām ir par iekšējo tirgu, bet padome. Diezgan grūti var vienoties 27 dalību valstu vidū. Protams, viņiem darbs ir ļoti sarežģīts, pat arī mums tas nav īpaši viegls. Nu, izskatās, ka padome vēlas tiešām tādu uh, elektroniskās procedūru, tādu elektronisko procedūru, kas būtu, nu, katram apmierinoša, bet kas varētu fragmentēt tirgu, bet, nu, šī instrumenta mērķis ir atvieglot operātoru uzņēmumu dzīvi, tā ir iespēja, ko vajag izmantot. Ir ļoti daudz vēl diskusiju punktu, mēģinām vienoties par kompromisiem, obligātā transponēšana Šeit mēs esam ļoti prasīgi. Te ir jābūt e, obligātai transponēšanai procedūrai. Protams, ir jābūt caurspīdīgai un pēc 24 mēnešiem jābūt obligātam iepirkumam e, ar izņēmumiem, kas ir ļoti skaidri jāierobežo un kas ir jāsasaist ar tirgus mērķi. Mēs parlamentā vēlamies um, noraidīt šo slepenību e-procedūrā un e, Eiropas paspor, e, pasē ir jābūt e, savstarpēji savietojamai, lai tā varētu būt iztulkot visās Eiropas saimnes valodās. Un jānodrošina arī reāla datu apmaiņa. Visbeidzot, arī apsveicu ANU referentus, paldies par viņu atbalstu, lai varam, varam aizstāvēt parlamentu nostāju un arī tā turpināsim strādāt Nākamais trialogs 26. martā. Nu, tur būs ļoti lieli jautājumi, divi klasteri. Piektais klasters, kur tiks runāts par uh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem, viņu aktīvāku dalību iekšējā tirgu un otrs ir tātad otrais klasters valsts uh, iepirkums, kur tiks runāts par sociālajiem un vidas kritērijiem. Lūk, priekšsēdētāji, tas viss. Good. Well, I think that's extremely helpful. Labi, es domāju, ka tas bija ļoti noderīgi. Es domāju, ka jums ir arī taisnība norādot uz šo sarunu dinamiku un kāpēc dažkārt tās ir tik sarežģītas. Es vēlētos arī uzsvērt, ka mm, starp uh, galvenajiem trilogiem notiek ļoti liels tehniskais darbs, un to plašāk sabiedrība nemaz neredz. Mums ir dažādi teksti, un tieši tāpēc Mums kā parlamentam ir jāizpēta viss, ko padomu vēlas panākt, un tad arī ir jāvienojas par mūsu pozīcijām. Vai ir kādi komentāri par Tarabēlas stāstījumu? Es vēlētos sveikt pie mums Roitovas kundzi, kura ir referente par jauno likumdošanas ietveru, un tagad jautāšu, vai viņa varētu mums pavisam īsi pastāstīt eh, par savu tēmatu. Es, protams, saprotu, ka mums ir ļoti maz laika, bet Roitovs kundze, varbūt jūs varētu mums pastāstīt par vakardienas trialogu un par pēdējo progresu pie jūsu dokumentiem. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties ēnu referentiem un eh, priekšsēdētājiem. Vakar, vakarā mums eh, izdevās panākt kaut ko tādu, ko es maz nebiju cerējusi. Mums izdevās līdz 99% pietuvoties eh, noslēgumam pie šīm tik ļoti svarīgajām direktīvām, kur ir runa par 2008. gada preču pakotni. Es eh, vēlētos izmantot šo izdevību, lai norādītu uz eh, progresu, ko mēs varējām sasniegt jau tehniskajās sanāksmēs. Mēs varējām uh, dabūt cauri visu to, par ko mēs bijām vienojušies. Un, ja man būs laiks, tad es Eh, sagatavošu arī īsu ziņojumu komitejai, lai tagad lieki nekavētu laiku. Vakar mums bija ļoti daudz darba, mums bija ārkārtas sanāksme, padoma bija ļoti ieinteresēta, lai darba grupas, kas strādā komitoloģijas ietveros, arī varētu izteikties par eh, dažādu regulu īstenošanu. Šo pienākumu padome vēlas eh, ielikt direktīvā. Tā vēlas vērsties pret eh, dažādiem Eiropas tiesību pārkāpumiem. Ir jāatcerās, ka šeit ir runa par kaut ko tādu, ko vajadzētu likt kaut kur pavisam citur. Jebkurā gadījumā mums izdevās panākt kompromisu. Šajā kompromisā mēs norādījām, ka būtu ļoti labi šo komitoloģijas komiteju ietveros uzaicināt arī nacionālos ekspertus, kas varētu mūs konsultēt par direktīvu īstenošanu. Tas e, tā pavisam īsi par trialogu rezultātiem. Es patiešām ceru, ka mums izdosies vienoties. Padomes darba grupa. Cerams piekritīs mūsu risinājumam piekdien, un tad mēs atkal varēsim par to balsot. Mājā ir paredzēts balsojums plenārsēdē. Protams, mums vēl priekšā ir sarunas par atlikušajiem pieciem procentiem par pārējām astoņām direktīvām. Tas nozīmē, ka horizontālā līmenī un arī nozara līmenī mēs būsim atrisinājuši jau 99% no tematiem, un es ceru, ka mums um, beigās izdosies arī panākt gala vienošanos. Es domāju, ka mums izdosies vienoties arī par šīm atlikušajām astoņām direktīvām, un tad uh, septembrī mums izdosies arī par visu pakoti nobalsot plenārsēdē. Well, thank you very much. Lielas paldies! Jā, es domāju, mums eh, vakar patiešām izdevās vienoties visam veiksmīgi par dažādiem tehniskiem elementiem. Ir skaidrs, ka esošā regula iztecēs, beigs darboties jūlijā, un tieši tāpēc mums arī ir jāstrādā pietiekami ātri. Vai ir kādi jautājumi? Es vēlētos tagad slēgt eh, šo darba kārtības punktu. Mm, vēlētos jums paziņot, ka pirmais trialogs par profesionālajām kvalifikācijām notiks šovakar. Verņo kundze ir mūsu referente. Tas nozīmē, ka nākamajā sanāksmē uh, dzirdēsim par to, kas notiks šajā trilogā. Par amatniecību mēs uh, sāksim ekspertu sanāksmes un oficiālo trilogu māja sākumā, bet vēl ar vienu ir ļoti daudz darāmā. Es vēlētos jums atgādināt, ka viens no galvenajiem jautājumiem pie kā strādā komiteja, ir dizaina kategorijas, un šķiet, ka padomi tagad ir piekritusi parlamenta priekšlikumiem. Tas nozīmē, ka mums ir bijusi ļoti, ietek ļoti liela ietekme e, šajās sarunās. Nu, tad tas nozīmē, ka es varu slēgt šo darba kārtības punktu. Es ceru, ka jūs to mm, novērtējat, ka jums tas šķiet noderīgi. Tā ir mūsu jauna iniciatīva, bet es domāju, ka ļoti svarīgi, lai visi komitejā saprastu, kas notiek trilogos pie jautājumiem, kuros daudz no jums ir iesaistīti kā referenti vai ēnu referenti. Es domāju, ka mums ir vajadzīga caurzemība šajos procesos. Mums ir um, tagad uh, jāspriež par atzinumu, par kuru mēs uh, balsosim rīt, ir runa par klīnisko izmēģinājumu direktīvu. Mūsu referents prezentēs komitejai kompromisa grozījumus. Man ir nedaudz jāierobežojums atvēlētais laiks, jo uh, attiecībā uz nākamo jautājumu mums ieradīsies vairāk eksperti, un šodien ir paredzēta arī uzklausīšana. Došu vārdu Buzoji kungam, lai viņš prezentētu savus kompromisus, un varbūt ēna referentiem arī, kas būs sakāms. Jebkurā gadījumā es domāju, ka vienošanās jau ir panākta. Lielas paldies, Malkom! Es uh, izmantošu apmēram 5 minūtes, un uh, centīšos saīsināt savu sakāmo. Man bija ļoti laba sadarbība ar ēnu referentiem, ar citiem kolēģiem un sekretariātu. Ir notikušas divas ēnu referentu sanāksmes, kaut gan tas ir tikai atzinums, tas ir atzinums par ļoti svarīgu jautājumu, par klīniskiem izmēģinājumiem un par novatoriskumu. Mums ir jādomā par to, kā atbalstīt pētniecību medicīnas nozarē. Mums ir bijuši daži kompromisa grozījumi, es iesniegšu arī dažus mutiskus grozījumus kur mēs visi vienojāmies, ka varētu būt kompromiss, bet ņemot vērā dažādus tehniskus iemeslus un formulējumus, lab, daudz labāk šos grozījumus ir iesniegt kā motiskus grozījumus. Pirmais eh, grozījums attiecas uz definīciju, kas tad īsti ir klīnisks izmēģinājums. Mēs eh, esam cēsuši uh, eh, atsauci uz lēmumu, tāpēc, ka šo grozījumu raksturs nav atkarīgs no laika, bet gan no satura. Uh, Tāpat arī esam panākuši kompromisu attiecībās procedūrām un uz uh, ziņotājs dalībās nozīmēšanu. Dažas grupas vēlējās atstāt šo jautājumu dalībvalstu ziņā. Referentam nav nekādu problēmu, viņš arī domā, ka dalībvalstīm uh, vajadzētu mm, dot šādas tiesības, taču šajā gadījumā mēs vēlamies paturēt komisijas priekšlikumu. Tas nozīmē, ka attiecīgās eh, dalībvalstis trīs mm, dienu laikā var vienoties par citu dalībvalsti. Un ja nenotiek šāda vienošanās, tad eh, ziņotāja dalībvalsts ir sponsor nozīmētā dalībvalsts. Mēs vēlamies arī novērtējumu otrajā daļā ieviest jaunus grozījumus, proti ir jābūt lielākai saskaņai nacionālajiem noteikumiem. Gadījumā jūrina par klīniskiem izmēģinājumiem, kas skar viegli ievainojams personas. Mums vajadzētu šeit paļauties uz dalībvalstu definīcijām, tāpēc, ka Eiropā nepastāv šādas viegli mm, ievainojums personas definīcija. Tāpat arī ir jādomā par ētiskiem izvērtējumiem. Man tika panākta vienošanās pār šādiem ētiskiem izvērtējumiem, un grozījumi ir iekļauti dažādās teksta daļās. Tieši tāpēc es esmu ieteicis iekļaut jaunu 7a pantu, kur tiktu apvienoti visi šie jautājumi, kur tiktu paredzētas arī iespējams modifikācijas. Saskaņā ar kompromisu lielisks izmēģinājums sākas tikai tad, ja attiecīgā iestāde ir devusi pozitīvu izvērtējumu attiecībā uz ētisko pusi. Jebkurā gadījumā mēs vēlamies uh, vērsties pie komisijas un aicināt, lai tekstā ļoti skaidri tiktu teikts, ka šis ētiskais izvērtējums nedrīkst ietekmēt procedūras garumu. Tāpat arī esam ieteikuši, ka ja, ieteik, ja pie, iesniegums tiek iesniegts atkārtoti, tad uh, vajadzētu uh, sniegt uh, argumentus, kāpēc iepriekšējais iesniegums ir ticis atteikts. Sestais kompromiss paredz lielāku elastīgumu klīnisku izmēģinājumu gadījumos, kad ir ārkārtas situācijas. Komisija atsaucas uz minimālu risku, kā vienu no nosacījumiem, lai varētu sākt izmēģinājumu, nesaņemot atļauju. Un līdz ar to šeit nebija paredzēts vajadzīgais elastīgums ārkārtas situācijās, kad e, subjekta dzīvība ir apdraudēta. Tieši tāpēc mēs paredzam tādu formulējumu, lai uh, izmēģinājuma dotais labums būtu proporcionāls riskiem, un šis minimālais risks neradītu pārāk lielu slogu subjektam. Pārējie grozījumi attiecas uz caurdzamību, mēs vēl ar vienu tos apspriežam, bet tas ir ļoti svarīgs regulas aspekts. Lielākā daļa politisko grupu atbalsta šādu kompromisu. Rezultātu kopsavilkums tiek publicēts pēc diviem gadiem pēc klīniskā izmēģinājuma beigām. Esam izmainījuši komisijas priekšlikuma 1 līdz 2 gadi, lai dati netiktu publiskoti pirms publicēšanas svarīgos medicīnas žurnālos. Klīnisku izmēģinājumu gadījumā akadēmiķiem bieži vien ir vajadzīgs vairāk laika. Mēs vēlamies dot akadēmiķiem vairāk laika, lai viņi varētu publicēties šādos akadēmiskos žurnālos. Uh, Kopsavilkuma saturs ir iekļauts 3A pielikumā, tas ir 202. grozījums, un tas balstās uz komisijas tehniskajām vadlīnijām, kas tika sniegtas šī gada janvārī. Manuprāt, ir iekļauti visi elementi, kas ļaus citiem pētniekiem izpētīt rezultātus. Trešais - uzsāktiem klīniskiem izmēģinājumiem, tātad šeit nav runa par akadēmiskiem mēģinājumiem. Mm, rezultātu eh, kopsavilkumi ir jāpublicē 30 dienu laikā pēc market, pēc tirgu lēšanas atļaujas, arī vienu gadu pēc uh, uh ražošanas uzsākšanas. Ir ļoti būtiski veicināt novatoriskumu arī komerciālā ziņā. Es ieteikšu arī motiskus grozījumus par uh, papildu medicīnas produktu definīciju, tāpat arī uh, Maklārkinas kundzes grozījumi, kas neietekmē termiņus, tāpat arī par uh, to eh, cilvēku kompetencēm, kas ir atbildīgi par iesniegumiem, tāpat arī par situācijām, kad nacionāls izmēģinājums kļūst par multinacionālu, un tāpat arī par uh, tiesisko pārstāvju interpretāciju, kas ir jāinterpretē balstoties uz dalībvalstu tiesībām un definīcijām, kas pastāv dalībvalstu tiesību aktos. Visi šie grozījumi ir iekļauti jūsu dokumentu mapēs. Uh, Mēs esam vienojušies par šiem jautājumiem pēc eh, diskusijām. Es uzskatu, ka šie grozījumi uzlabo tekstu, saglabājot sākotnējo filozofiju, un es ceru, ka visas politiskās grupas varēs tos atbalstīt un balsot par tiem rīt 10.10.30. Um. Liels paldies par to vadību un ekspertīzi. Tad es aicinu tagad ēnu referentus, Milers kundzi un arī citus. Vai jums ir kas sakāms? par šiem grozījumiem. Un varbūt jūs varat arī apstiprināt savu atbalstu vai nešaļu mozī. Kundze, paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai norādīt uh, uz to, ka vēlos, nu, vispirms paldies, ka mēģināt rast labus risinājumus. Mēs vēl neesam uh, uh, iz, atrunāšu savu viedokli par visiem kompromisiem. Dažus atbalstām, par dažiem vēl nezinām, bet es vēlāk šodien jūs informēšu par to, tad, kad darba grupā būsim to izdiskutējuši. Bet, nu, liels paldies par darbu, jebkurā gadījumā. Liels paldies, Živērnkungs. Lūdzu. Priekšētāji kungs, pirmkārt, mēs atbalstīsim visus pusē kungi iesniegtos kompromisu grozījumus. Otrakārt, uh, Pieci eh, kompromisu grozījumi ir pārvērsti mutiskajos grozījumos. Imko sekretariāts starpniecība, es negribētu, lai kāds būtu pret šiem, eh, pret šiem grozījumiem, nu var balsot arī pret, bet lai neviens būtu pret to iesniegšanu. Un treškārt par septīto kompromisa grozījumu viens precizējums ir ļoti svarīgi, ka uh, publikācija būtu obligāta, negatīva rezultāti nekad netiek publicēta, bet šeit tas ir atrunāts kā obligāta nepieciešamība. Otrkārt, tā tad publikācija, kas ir pieejama sabiedrībai, un, otrkār, un arī ir jābūt publikācijām pieejamiem zinātniekiem, lai viņi var kontrolēt rezultātus. Tātad šis ir ļoti svarīgs uh, grozījums, un galvenā doma ir tāda, ka publikācija nav obligāta gadu laikā, bet divu gadu laikā tā tiek padarīta obligāta. Kādēļ? Tādēļ, ka um, tam ir ļoti svarīgi zinātniski apsvērumi. Tātad jūs uh, publicēties zinātniskā žurnālā, ja rezultāti tiek publicēti Eiropas Savienības mājaslapā pirms zinātniskā uh, šī žurnāla publicēšanas tādā gadījumā Eh, zinātnieki var nonākt tādā situācijā, kad viņu dati tiek nepareizi izmantoti. Tātad vispirms tam ir jāparādās viņu pētījumā. Jā, tātad tam ir jābūt eh, publicētam Eiropas Savienības arī zinātniskā uh, daļā ļoti daudz zinātniskie pētījumi, kas nav nopietni, bet kas tiek publicēti Eiropas Savienības mājaslapās un kas nesniedz labu un svarīgu informāciju. Bet, ja ir šie divi gadi, tad varēs tikt arī uh, būt lielāka skaidrība, vai to atbalsta zinātnieki vai ne, un arī sabiedrībā būs labāka informācija. Šie divi gadi ir ļoti svarīgs elements, lai uh, sabiedrība ļoti labi saprast un uztvert jaunākos zinātnes datus. Paldies! Liels paldies! Rulārs kundze. Viņš kutsfasen. Es varu patiešām īsi izteikties. Protams, vēlētos pirmkārtām pateikties par sadarbību un pirmkārtām par Buzoja kunga labo darbu. Protams, mēs neesam pret to, ka tiek iesniegti mutiski grozījumi, nekādā gadījumā, bet mēs nevaram atbalstīt visus kompromisus, atbalstīsim daļu no tiem. Uh, Izturamies arī skeptiski attiecībā uz gala balsojumu. Jūs jau zināt, ka mēs uzskatām, ka sabiedrībai ir jāsniedz pēc iespējas vairāk informācijas, ir vajadzīgs vairāk caurdzmības. Savus grozījumus apspriedīsim ar NV komitejas kolēģiem un pēc tam arī vienosimies par mūsu nostāju. Maklārkins kundze. Um, Paldies! Mm, tiešām pie šī dosie strādāt bija ļoti interesanti. Paldies arī referentām par eh, lielisko sadarbību, jo nācā esam tik, tiešām izradājuši ļoti labus kompromisus. Es ceru, ka tās arī palielinās uzticamību. Esmu iesniegusi mutisko grozījumu par definīciju otrajā pāntā. Tas man ļoti priecīgi ar mūsu kopīgo mm, pieju arī neatkarīgajā et ārpolitikas komitejā, saminojušies arī par piekto pāntu, arī tur ir skaidrība pārziņojušo dalību valsti. Vienīgās bažas, kas man ir, ir par septīto grozījumu, jo tur uh, mēs svītrojam vienu apakšpunktu, kur sākotnēji izstrādāja komisija. Man likās, tas ir diezgan būtisks specifiskās situācijās, bet es atbaldī, atbalstīšu visu kompromisu, jo, manuprāt, tas joprojām ir uh, labs uzlabojums. Un man ir tikai viena iebilda par šo. Bet uh, tiešām paldies kolēģiem Un paldies, ka esat arī atbal, atbalstījuši man sesto, grozi, man sesto grozījumu, kur esam iekļaujuši vārdu proportionate, samērīgs, lai mēs arī tiešām varam labi de, definēt riskus un ieguvumus. Paldies referentām par darbu pie šī sarežģītā, bet interesantā dosjē. Liels paldies, ka eh, pārts kundz lūdzu vēlas izteikties un tad pateikt. Un vai ir vēl kāds? Pozicinā. Lielas paldies, priekšādātāji! Lielas paldies arī par uh, labo paveikto darbu. Man būtu papildātājums buzoja kungam. Attiecībā uz ceturto kompromisu par 7a uh, jauno pāntu. Tur tiek teikts, ka klīniskā izmēģinājuma atļauja ir atkarīga no ētiskās komitejas viedokļa. Es esmu pār to, ka ir jāiesaista šajā darbā ētiskās komitejas, bet šajā gadījumā te ir runa par dalībvalstu ētiskajām komitejām, un mans papildu jautājums ir šāds, vai ir kāda definīcija, kas tad īsti ir šīs ētiskās komitejas, un vai katrā valstī tādas pastāv? Un trešais, ja tā nav, tad man būtu svarīgs šāds jautājums, vai regulā pastāv iespēja automātiski apstiprināt šādus izmēģinājumus. Mm. Mums galu galā ir jādomā par pilsoņu aizsardzību. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs šeit atveram durvis uz kaut kādu iepirkšanos, uz kaut kādiem izvēles sarakstiem. Man tas būtu ļoti svarīgs jautājums. Vai ir vēl kādi komentāri no deputātiem? Arī šeit ir DJ Sanko spēcīgi pārstāvēts. Vai uh, jūs vēlties izteikties? Jums ir minūte, jo mums ir jāskat nākamais punkts. Atvainojiet, ka nu man te jūs tā jāiekļauj, bet nesam procesa beigās. Paldies! Pavisam īsi liels paldies referentam, paldies ēnu referentiem par šo lielisko darbu. Vēlos uzsvērt īpaši divus punktus kas ir mūsu priekšlikumā centrā, pirmkārt, ētiskās komitejas iekļaušana atļauja procedūrā, un otrā lieta attiecas uz uh, kopīgiem standartiem un izmēģinājumiem. Komitejas ir tās iestādes, kas tiek izveidotas balstojoties uz pašregulāciju, un mēs gribam izmantot šo iespēju lai stiprinātu komiteju darbu, nevis mazinātu. Mūsu priekšlikums ir pārprasts par komitejām. Mēs gribam nodrošināt šo komiteju darbu, lai viņi piedalās atļaujas procedūrās dažādās dalībvalstīs, lai sasniegtu šo mērķi. Mēs sniedzam dalībvalstīm iespējas izveidot atļauju sistēmu. Mēģinam respektēt dalībvalstu tradīcijas, ekspertīzi Mēs uzmanīgi izskatīsim priekšlikumus, kas varētu palīdzēt uh, precizēt šo pieeju, un tiešām esam priecīgi par to. Un vēlreiz uzsvēru, ka ētisko komitejā loma ir jābūt uh, ļoti svarīgai atļaus procedūrā. Tas nav paralēls process. Otra lieta. Aizsardzība kopīgie standarti. Augstākā Eh, tātad persona aizsardzība, kur piedalās pārbaudēs, testos, klīniskās pārbaudēs. Eiropas Savienībai nepieciešami vienot noteikumi šajā ziņā, tādēļ esam izvēlējušies šo instrumentu kā regulu. Jūs grib... Mums ir jāpiemēro vienādi kritēriji, izvērtējot klīniskās pārbaudes. Ja noteikuma atšķiras, tad tas nedarbosies. Tādēļ parlaments arī pareizi ir aicinājis komisiju izstrādāt regulu, nevis direktīvu. Komisija ir uzmanīgi arī uzklausījušos uh, šo lūgumu. Nosakot uh, kriteriju par uh, pacientu aizsardzību, mēs ņemam vērā esošo direktīvu par kritērijiem, kas ir praktiski identiski. Uh, 2001. gadā tika jau atrunāti šie kritēriji. Un e, tie ir pareizi, jo tur ir atspoguļot arī starptautiskās vadlīnijas. Un tas jau ir e, lielāks uzlabojums nekā esošie noteikumi. Mēs uzskatām, ka likumdevējiem ir jāpiemēro vienoti noteikumi attiecībā uz klinisko pārbaužu procedūrām. Informācija arī ir solis uz priekšu. Visi vēlas pārskatīt klīnisko pārbaužu direktīvu, un tas nāks par labu Eiropas konkurētspējai un arī īpaši Eiropas pacientiem un zinātniekiem. Mēs ceram, ka šī regula tiks pieņemts šajā parlamenta sasaukumā. Good. Well, thank you very much indeed. I'm sorry. Paldies, jā, atvainojiet, diemžēl nevarēju atvēlēt jums uh, ilgāku laiku busākums, varbūt īsi noslēguma vārdi. Liels paldies, es uh, neteikšu secinājumus, atbildēšu uz svarīgo Gepats kundas jautājumu. Esam pārliecināti, ka. Uh, Tas, ka ētiskās komitejas eh, nav komisijas eh, tekstā, tas, protams, nenozīmē, ka komisijas neatbalsta ētiskās komitejas. Mums nebija šāds iespējas, bet mums bija svarīgi to pateikt skaidri, ka ētiskais izvērtējums ir daļa no visa izvērtējuma procedūras. Uh, Bet, nu, prasa dalībvalsts lemj par ētisko komiteju skaitu. Katra dalībvalsts var organizēt šādas ētisko komiteju procedūras tik tālu, cik tālu tas atbilst šīs regulas eh, termiņiem. Visās dalībvalstīs ir ētiskās komitejas, dažās dalībvalstīs tas ir nacionālā līmenī, citās eh, reģionālā līmenī ir dalībvalsts, kas kur ir simtiem ētisku komiteju pilsētu līmenī, bet mēs to negribam mainīt ar šo regulu. Mēs vienkārši gribam būt droši, ka ētiskā komiteja piedalās izvērtējumā un ka termiņi tiek ievēroti. Well, thank you very much. Labi, paldies. Paldies par tavu vadību. Un tad uh, rīt uh, desmitos arī redzēsim, kā tiks balsots par grozījumiem. Paldies. Tagad pārējiem pie nākamā punkta. Ashley Fox, tiešsaistes azartspēles iekšējā tirgū. Tā arī ir atbilde uz uh, komisijas zaļo grāmatu. Uzklausīsim vairākus uh, ekspertus. Mums ir jānoslēdz diskusijas 10.30, jo tad būs citu klausīšana, bet nu šeit tiešām tikai sākam diskusijas un. Uh, Tagad vārds mm, Fokskungam, lai viņš varētu mūs iepazīstināt ar ziņojumu. Tad pietikainens kundze. Viņai ļoti svarīgs šis jautājums. Un arī sveic somu pārstāvs šeit, Pikādo kungs. Gibraltāra. Jā. Yeah. Kreutzmegans Rulers kundze, De Jong. Un referenta arī ir šeit. Vārds referentam. Thank you, Chairman. Um... Paldies, prieksēdētāji kungs. Picardo, Vēlētos pateikties Pikādo kungam, kas ir Gibraltāra reģiona ministrs, un man ir ļoti liels gods pārstāvēt Gibraltāra Eiropas parlamentā. Es esmu priecīgs un laimīgs jums šodien prezentēt šo ziņojumu, jo tas attiecās uz ārkārtīgi daudzām iesaistītajām pusēm, gan uz operatoriem, gan arī uz azartspēļu speciālistiem un uz likumdevējiem. Uh, Pirmajā viedokļa apmaiņas raundā es apkopoju kolēģu viedokli un esmu mēģinājis to iekļaut eh, ziņojuma uzmetuma pirmajā teksta redakcijā. Kā jūs ziniet, mums ir pieļaujami tikai 6000 zīmju sagatavojot ziņojumu uzmetumu, un tāpēc eh, detaļās es nevarēju iedziļināties šajā pirmajā teksta redakcijā, bet, protams, mēs varam to izmainīt ar grozījumiem. Pēdējā viedokļa apmaiņā skaidri parādījās, ka ļoti, ir ļoti plašs partiju atbalsts, un runājot par konkrētām lietām, viss ir vienasprāts, ka vajadzētu vairāk aizsargāt patērētāju. Daudz izteica komentārus, ka dalību valstīs, kuros ir atļauta tiešsaits azartspēles, nav pietiekami pasargāts patērētājs. Pieņemsim, kāda dalība valsts aizliegt tiesāist azarspēles vai arī izveidot tādus nosacījumus, kuri ir pārāk strikti un patērētājiem neizdevīgi, tad patērētājs aizies uz nelegālām mājaslapām. Vēl viens moments, ko pieminēja visi deputāti, ir subsidiaritātes princips, un tomēr tas ir jāsalīdzvaro ar Eiropas Savienības pieņemtajiem likumiem un noteikumiem, īpaši ar Eiropas kopiem tiesas lēmumiem. Strādājot pie šī ziņojuma, es e, balstējos arī uz komisijas rīcības plānu, kurā ir uzsvērti sekojoši aspekti - kopienas likumdošanas ievērošana, administratīvais aspekts, naudas apmazgāšana un sportiskums. Es, kā jurists, vai vismaz agrāk ar jurisprudenci nodarbojušamies, es uzskatu, ka likums stāv pāri visam, jo ja jau mēs nestrādājam pie likuma, tad kāda tam ir nozīme? Ja mēs vēlamies izstrādāt noteikums, kur darbotos iekšējā tirgu, tad eh, būs dalība valstis, eh, kuras, un kuras to neizpild, tad kāpēc mēs nevaram tās sodīt? Tāpēc esmu priecīgs, ka komisija beidzot ir uzsākusi soda sankciju piemērošanu vairākām dalību valstīm. Manuprāt, komisija ir kavējusies pārāk ilgi un to vajadzēja uzsākt jau daudz agrāk. Mums parlamentam ir jāpasaka skaidrā valodā, ka ja dalību valsts, kura vēlas sakārtot savu azartspēles tirgu, šai dalību valstī noteikumu normas ir jāsagatavo saskaņā ar kopienas likumdošanu. Tāpēc es domāju, ka ekspertu grupa, kur ir izveidota, dara lielisku darbu un to vajadzētu atbalstu, atbalstīt. Dažādiem likumdošanas aktiem iekšējā tirgu ir dažāds spēks, un, protams, ar dialogu mums izdosies panākt labāks likumdošanas izveidošanu, vai šis dialogs būtu Eiropas līmenī, bilaterāls, daudzlaterāls vai citāds. Strādājot ar patērētāju aizsardzības komitejas deputātiem, visi kā viens uzsvēra to, ka ir nepieciešams izveidot tādu iekšējo tirgu, kas ir drošs un atraktīvs patērētājiem. Un e, būs riska grupas, kuras vienmēr griezīsies un meklēs e, spēļu baudu nelegālās mājaslapās, bet to vajadzētu pēc iespējas vairāk samazināt, un arī mūsu uzdevums ir domāt par patērētāju aizsardzību. Jā, manā ziņojumā iet runa arī par naudas atmazgāšanu un sporta integritātes jautājumiem. Prieksēdētāji kungs, zinu, ka laika mums nav daudz, ar to arī beigšu. Būšu ļoti, ļoti priecīgs dzirdēt manu kolēģi teikto, ēnu referentu teikto, un, protams, es zinu, ka arī Gibraltāra pārstāvis ministrs runās šajā komitejā. Prieksēdētājs, paldies Fokskungam! Tā tad Došu vārdu diviem ekspertiem, kuri mūs iepazīstinās ar azartspēļu likumdošanu. Piecas minūtes katram. Zinu, ka tas nav ilgs laiks, un tomēr mums ir pieejami arī rakstiski jūs teiktais. Araskungs, kas ir Somijas iekšlietu ministrijas eksperts un padomdevējs par tiešsaits azartspēlēm Somijā. Tātad sveicināts šeit un Gibraltāra ministrs Pikardo kungs, kuru arī mēs šeit no sirds vēlamies sveikt un mērmies dzirdēt par to, kā Gibraltārā ir atrunāts azartspēles tiesaistē. Pirmajam došu vārdu Gibraltāra ministram. Mums ir arī jūsu runas komentāri. Un tomēr jums pirmajam vārds. Prieksēdētāji kungs, jā. Es mēģināšu izskriet cauri visiem, tātad tam, ko es vēlējos teikt. Paldies! Paldies, ka ir iespēja šodien ar jums runāt un iepazīstināt jūs ar to, kādā veidā Gibraltārā ir atrunāts tiešsaits azartspēles un to pakalpojumu. Un kā Gibraltārā mēs vēlamies redzēt šīs nozares nākotni. Uh, Kā jūs ziniet, pirms 40 gadiem mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un patiesībā pirms eh, tam nebija tik daudz eh, apvienotās karalistas būkeri, kuri ar telefonu palīdzību nodarbojās ar azartspēlēm. Pirms 15 gadiem Gibraltārs sagatavoja tiešsaites eh, likumdošanas aktu, tiešsaites azartspēļu likumdošanas aktus mums e, šobrīd ir ļauts tikai pāris uzņēmumiem darboties tiešsaits azartspēlēs, jo mēs uzskatām, ka adekvāta likumdošana nodrošina kvalitāti. Gibraltārā mums ir ļoti laba tiešsaits azartspēļu likumdošana, un tomēr prieksēdētāja kungs e, tiešsaits azartspēles kā nozars strauji pieaug savā nozīmīgumā visā pasaulē. Un Gibraltārā mēs vēlamies likumdošanu savietot ar realitāti. Protams, ir tādi uzņēmumi, kuri rūpējas par savu slavu un likumdošanu tur neko daudz iebri, iebilst nevar, un tomēr ir arī tādi, kuri nav tik godprātīgi. Tāpēc ir nepieciešams izveidot labus atregulēšanas noteikumus kā Eiropā, tā arī pasaulē. Gibraltārs ir licences turētājs, un tāpēc eh, mēs esam valsts, kura izmanto iekšējā tirgus iespējas eh, azartspēlēs. Bet eh, Gibraltārs vismaz pēc manām ziņām pieņēmis tādus likumus, kur nedarbojas nekur citur. Piemēram, ja Eiropas Savienības dalību valsts pieņem likumu, kas ir saskaņā ar Eiropas kopienas likumdošanu, un ja šis likums citādi ir labs, tad Gibraltārs var pieprasīt saviem operatoriem šo likumu piemērot, un piemēram Itālija, Spānija, Francija un Dānija ir pieņēmušas savu likumdošanu, atsakoties no monopola pasargājošiem modeļiem un izveidojot konkurētspējīgus modeļus. Un uh, šajās četrās dalību valstīs ir piešķirts vairākas licences. Mēs šo principu vēlamies piemērot arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Gibraltārs ir vienīgā jurisdikcija, kura iekšējā tirgu ir paredzējusi, kur ir pieņēmusi jau sastajā gadā tiešsaistes azartspēļu likumu. Un eh, mums ir jāsaprot, ka tikai Gibraltārs ir pieņēmis šādu likumdošanu. Tas uh, ļāva ļoti daudziem mūsu operatoriem zaudēt lielas tirgus sadaļas. Piemēram, poker tirgū ir vairākas licences pie, piešķirtas arī dalību valstīs. Es eh, komisijā vēlē, komis, komitejā vēlētos pateikt, ka mums ir jāmācās no šīm pagātnes kļūdām. Raugoties uz azartspēļu nozari, paraudzīsimies uz to, kā darbojās likumi un komisija mm, eh, savos eh, ieteikumos, un to ir sagatavojis arī Ašlīs Foks savā ziņojumā, atcaucās uz tirgus principiem un, protams, uz to tirgus principi saskaņā ar kopienas likumdošanu. Gan dalību valstīm, gan arī operatoriem ir nepieciešama skaidrība, lai nodrošinātu drošu un adekvātu azartspēļu nozari. Uh, Ik viens eh, caurums likumdošanā ļauj izveidot eh, zināmas risku grupas patērētāju vidū. Un ja mēs adekvāti nerīkosimies, tad eh, Eiropas Savienība nespēja īstenot soda sankcijas pret tiem, kur nav godprātība, ir nosodāma. Mēs vēlamies redzēt ciešāku sadarbību starp dalību valstīm un to regulātoriem. Un eh, mēs vēlētos eh, lai visi, kurus interesē šī nozara, strādātu pie adekvāta noteikuma izveidošanas. Jo ir tādi regulātori, kuri izveido paši savus noteikumus un nesazinās ar kolēģiem citās dalību valstīs. Tas nav nec patērētāja interesēs, nec operatora interesēs, vismazāk dalību valstu un Eiropas interesēs, un tomēr tāda situācija ir. Uh, Mēs vēlamies izvairīties no šādas situācijas, piemēram, kaut vai finanšu, tir, finanšu pakalpojumu tirgumu, tur tas ir sakārtots. Tagad eh, par e, to, kas notiek Gibraltārā mums ir visilgākās azartspēļu tradīcijas, un mēs tiešām ceram, ka šīs komitejas darbs un Foksa kunga ziņojums ir veicināt sadarbības starp regulatoriem. Vienlaicīgi mēs e, vēlamies e, arī sekot līdz jaunu produktu palaišanai tirgu un kā tas ietekmē patērētājs. Mēs uzskatām, ka Gibraltāra azartspēlēm ir ļoti augsta ekspertīze apkopot šajā jomā un vēlamies ar to dalīties tajos, kurus interesē šī nozara. Priekšsēdētāja kungs, uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atzīmēt arī to, ka pilnīgi visi azartspēļu operatori Gibraltārā atbalsta Eiropas kopienas likumdošanu. Tas, kas ir um, eh, atrunāts Eiropas sporta nozares eh, drošībā, mēs esam pieņēmuši arī pret pret naudas atmazgāšanas direktīvu, un šobrīd tiek strādāts jau pie ceturtās naudas pret naudas atmazgāšanas direktīvu, un Gibraltārs arī tam pieslējas. Un tomēr ik viens patērā, ik viena patērētāja sū, klienta sūdzība ir tikusi izskatīta, un mēs uzskatām, ka klienta aizsardzība ir ļoti augstā līmenī. Vēl bez tam šodien vēlētos izteikt arī savu atbalstu IMCO ieteikumiem par tiešsaistes e, azartspēļu uzticības telefoniem vai uzticības saitēm. Prieksēdētāji kungs, ir ļoti svarīgi runāt arī par konceptiem, piemēram, izveidot e, datu bāzi ar tādiem klientiem, kuri ir neusticami. Un eh, rīcības plānā mēs vēlamies iekļaut arī pret naudas atmazgāšanas un pret krāpniecības pasākums. Bet, protams, klienta aizsardzība mums ir vissvarīgākā. Noslēgumā prieksēdētāja kungs. Mēs eh, esam izveidojuši vislabāko nozari azartspēļu jomā un vislabākos noteikumus. Mēs mēģinam apmācīt gan Gibraltāru, gan arī citu dalību valstu atbildīgās personas, lai tās varētu uzraudzīt azartspēles. Un tomēr būtiskākais ir tas, lai operatori varētu darboties brīvi un izveidot jaunus produktus. Gibraltārā licenšu turētājiem ir jāpaliek Gibraltārā, bet, protams, viņi var darboties arī citās dalību valstīs un vēlētos uzsvērt, ka pilnīgi visiem Eiropas Savienības licenšu turētājiem ir jāstāv strādā gan Eiropas Savienībā, gan viņi, protams, var strādāt ārpusē. Gibraltārā mēs esam strādājuši jau 50 gadus pie azartspēlēm. Mums ir ļoti laba klienta aizsardzības standarta sistēma un pretnaudas atmazgāšanas sistēma. Mēs vēlamies, lai tiešsaites azartspēles atbilst visaugstākā, visaugstākajiem kvalitātes kritērijiem un arī ļaut izvairīties no krāpniecības no abām pusēm. Vēlamies dot savu artavu šajā procesā, jo, protams, ir, um, ir eh, plaši zināms, ka mēs esam sava veida silikona ielai tiešsaits azartspēlēm. Mēs esam pionieri jaunu produktu piedāvāšanā tirgū mums Eiropā, Gibraltārā jau ir augstākās kvalitātes tiesais azartspēļu operatori un izstrādātāji. Mums ir jārunā par to, kāda ir Gibraltāra pieredze un vajadzētu Gibraltārā izveidotos tiešsaits azartspēles standartus pie pielietot arī Eiropā. Eiropai vajadzētu mācīties no Gibraltāra un izveidot savus standartus eh, adekvātai tiešsaistes azartspēļu nozarei Eiropā. Paldies! Written... Un mēģināšu jums nosūtīt savu rakstisko komentāru. Well, thank you. Thank you very much indeed. Uh... Liels paldies! Liels paldies arī par to, ka vēlējāties uh, pastāstīt par savu pieredzi. Protams, ir ļoti jauki, ka mēs varējām jūs šodien uzklausīt. Tagad uh, došu vārdu kādam citam valdības pārstāvim, kurš arī ir iesaistīts uh, azartspēļu uh, tiesību aktu radīšanā. Viņš nāk no pavisam cita Eiropas stūra, no valsts, kas risina šos jautājumus ļoti tiešā veidā. Sakari Airēs kungs, kurš ir no Somijas, došu uzreiz viņam vārdu un arī viņam atvēlēšu apmēram 5 minūtes. Mums ir paredzēts laiks diskusijām, taču es vēlētos kolēģiem teikt, ka šis ir tikai diskusiju sākums. Protams, mēs ieplānosim arī kādas citas sanāksmes, kad spries par šādiem jautājumiem. Mums ir paredzēta uzklausīšana 10.30. Es domāju, ka. Es domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja mums uh, uh, apspriesties. Āres kungs. Godāmie kolēģi, uh, godāmie komitejas locekļi. Uh, tiešsaistes azarspēles Somijā. Loteriju akt, eh, likumā ir noteikti nosacījumi par loteriju organizēšanu. Tāpat eh, tur ir runa arī par tiešsaistes loterijām. Azarspēles nav parastas ekonomiskas darbības tieši tāpēc, Somijas azartspēļu sistēma balstās uz monopolu, kur darbojas trīs azartspēļu korporācijas. Visi pārējie operatori Somijā skaitās nelegāli. Likums garantē Uh, tiesības tiem, kas piedalās uh, publiskās loterijās, lai vērstos pret ļaunprātīgu izmantošanu un noziedzību. Tāpat arī, lai samazinātu uh, sociālo uh, kaitējumu, ko varētu radīt dalība loterijās. Līdzekļi ir paredzēti, lai veicinātu veselību, um, sociālo labklājību, sportu, fiskultūru, zinātni, mākslu. Uh, jauniešu darbu un zir, zirkopību. Tāpat arī ir eh, jādomā par patērētāju un spēlētāju aizsardzību. Somijas eh, azartspēļu korporācijām tiek pārbaudīt, kor, korporācijās tiek pārbaudīts spēlētāju vārds, mm, vecums un atrašanās vieta. Mm, tas tiek darīts tādā veidā, lai varētu mm, reģistrēt šo procesu, pirms spēlētājs sāk spēlēt. Uh, Reģistrēšanās process notiek izmantojot eh, personīgās eh, interneta bankas eh, iespējas. Lai varētu spēlēt, spēlētājiem ir jābūt 8, vismaz 18 gadus vecam, viņam ir jābūt Somijas bankas kontam, Somijas sociālās nodrošināšanas numuram un pastāvīgai adresei Somijā. Patērētāja identifikācija ir jāveic pirms jebkādas azarspēļu darbības vai uh, naudas darījumiem. Netiek eh, nodrošināts nekādas spēles par brīvu vai spēles ar naudu bez reģistrācijas. Reģistrācija tiek, izm tiek veikta ar eh, personīgām uh, internetu bankām. Tas nozīmē, ka viens uh, patērētājs spēlē ar vienu spēles kontu, netiek pieļauta vairāk kontu izmantošana. Reģistrācijas procesā spēlētājam ir jānosaka gan uh, dienas, gan arī mēneša e, zaudējumu maksimums. Es vēlētos atsaukties uz Eiropas parlamenta rezolūciju par tiešsaistes azarspēlēm iekšējā tirgū. Tajā Eiropas parlaments aicina nodrošināt efektīvas metodas, lai vērstos pret problēmām azartspēlēs, aizliedzot azartspēles un nosakot uh, obligāto limitu izdevumiem konkrētā periodā un to un, protams, nosaka gan pats patērētājs. Mēs eh, saņemam arī aktuālus eh, reāla laika datus no Nacionālā publiskā reģistra. Vecuma, mājas adreses un citas pārbaudes eh, tiek veiktas balstoties uz iedzīvotāju reģistra datiem. mēs neļaujam nepilngadīgām personām piekļūt azartspēlēm. Visas izmaiņas adresēs un citās prasībās tiek saistītas ar konkrēto patērētāju. Naudas darījuma un izmaiņas spēļu konta uh, informācijā tiek veikti ar um, internetbankas palīdzību. Reģistrācijas process tiek veikts izmantojot iedzīvotā informācijas sistēmu. Spēlētājs sniegto informāciju pārbauda, balstoties uz šo sistēmu. Tajā var atrast sociālās nodrošināšanas numuru, pašreizējo uzvārdu, pirmo vārdu, pastāvīgo mājas adresi, pastāvīgo adresi ārvalstīs, to, vai šis cilvēks ir miris vai nē, vecumu un dzimto valodu. Visi spēlētāju konti tiek pārbaudīti ar šo iedzīvotāju informācijas sistēmu, un tas tiek darīts regulāri, un miruši spēlētāji vai spēlētāji, kas ir devušies uz ārvalstīm, tiek izņemti no patērētāju reģistra. Saskaņā ar Somijas iedzīvotāju uh, pētījumu, azartspēļu kaitīgā ietekme ir samazinājusies, un azartspēlēs izmantotājs naudas daudzums arī ir samazinājies spēlētāju vidū. Tas pierāda, ka šī sistēma ir bijusi veiksmīga. Un paldies! Well, thank you very much indeed. That's, I've been... Liels paldies! Bet tiešām ļoti vērtīga informācija. Es, do, es jau teicu, ka pietikainens kundzei, ka uh, Eh, daži jautājumi, par kuriem mēs spriedām pie datu aizsardzības direktīvas, arī šeit būtu noderīgi. Liels paldies runātājiem, tagad vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Varbūt jūs varētu vispirms īsi izteikties, un pēc tam jums atliks laiks, došu vārdu arī citiem runātājiem. Tēra Bēlskungs, jūs jau esat runātājs sarakstā. Vispirms došu vārdu pietikainens kundzei, kura atklās šīs diskusijas. Liels paldies! Es ļoti labi apzinos, eh, cik mums šodien ir maz laika, tāpēc centīšos izteikties īsi. Pirmām kārtām, liels paldies referentām par to, ka viņš atklāja šīs diskusijas ar savu priekšlikumu. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt ļoti labu kompromisu un vienoties. Es domāju, ka mūsu komitejā šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un tieši tāpēc būtu ļoti svarīgi vienoties politiskā ziņā, lai saprastu, eh, kāds ir mūsu dalībvalstu viedoklis šajos jautājumos. Taču šajā kontekstā es vēlētos pieminēt vairākus punktus, kas, manuprāt, ir labāk jātaino ziņojumā. Pirmkārt, un tas eh, ir ļoti saistīts ar to, kādā veidā šis ziņojums ir uzrakstīts. Es būtu cerējusi šeit redzēt vairāk atsauču jau pašā sākumā par to, ka azartspēlēm ir tāds īpašs raksturs. Mēs visi saprotam, ka tā nav parastā uzņēmējdarbības forma. Tieši tāpēc vajadzētu saprast, ka šeit sistēma var atšķirties no pārastajiem iekšējā tirgus noteikumiem. Vajadzētu šeit uzsvērt, ka azartspēlēm ir īpašs raksturs, tāpat kā alkoholam un cigaretēm. Mums vajadzētu jau šeit runāt par individu un patērētāju aizsardzību. Tai būtu jābūt mm, centrālajā vietā. Es vēlētos, lai ar dažiem grozījumiem mēs šo situāciju mazliet mainītu un atainotu manis tikko teikto. Es, protams, zinu, ka Eiropā ir ļoti atšķirīgas tradīcijas, un tās vajadzētu respektēt. Es domāju, ka subsiditātes princips arī ir daudz skaidrāk jātaino ziņojumā. Šādā veidā mēs varētu nodrošināt labāku saskaņu Eiropā, lielāku harmoniju attiecībās ar azartspēlēm un arī varētu nodrošināt labāku uzvedību dalību valstīs. Iespējams, ka varētu pieņemt arī paneiropas regulējumu, taču pirmām kārtām mums ir jārespektē uh, eh, subsidiritātes princips un ir jāaicina azartspēļu firmas ievērot dalībvalstu likumus. Nākamais. Es domāju, ka maksājuma identifikācija, viena konta jautājums, sadarbības starp dalībvalstīm. Šie jautājumi zināmā veidā jau ir atainoti jūsu ziņojumā, taču es vēlētos lai tie šeit parādītos daudz skaidrāk un spēcīgāk. Kopumā es uzskatu, ka liela daļa no šiem punktiem jau ir atainoti Kreutzmana ziņojumā. Varbūt mums vajadzētu pie tā mazliet atgriezties un padomāt, ko mēs no tā varētu vēl paņemt. Paldies, un es ar prieku sadarbošos pie šī jautājuma referenta kungs. Lielas paldies, šāda mūzes kundze tēt. Lielas paldies! Paldies arī par šīm divām prezentācijām. Vienmēr ir ļoti vērtīgi saprast un zināt, kāda ir situācija atšķirīgās dalībvalstīs. Iemesls ir tāds, ka mums vēl ar vienu pastāv ļoti lielas atšķirības attiecībā uz azartspēļu regulējumu dalībvalstīs. Es domāju, ka mums vajadzētu, protams, to respektēt, un arī nākotnē to respektēt, bet es domāju, ka vai jāpiekrīt arī pietikainas kundzei, kas teica, ka to vajadzētu skaidrāk paust ziņojumā. Es iesniegšu attiecīgus grozījumus, aicinot eh, skaidrāk runāt par subsidiatātes principu un par to, ka mums ir jārespektē atsevišķu dalībvalstu tiesības pieņemt savus tiesību aktus šajā nozarei. Visas šīs diskusijas par to, kā nodrošināt, lai dalība valstis mm, ievērotu līgumu, protams, neviens jau nesaka, ka tā nevajadzētu būt, taču jebkurā gadījumā vajadzētu šeit eh, mazliet pamainīt formulējumu ziņojumā. Atkal šeit piekrītu pietikainens kundzei, iespējams, ka formulējums ir mazliet jāgroza. Tas ir jāgrozā, lai nerastos iespējas, ka mūsuprāt tiešsaistes azārtspēļu uzņēmējdarbība ir normāla uzņēmējdarbības forma. Tā tas nav. Tieši tāpēc tas ir skaidri jāpasaka ziņojumā. Administratīvās sadarbības starp dalību valstīm tas ir ļoti labi, iespējams, ka arī šeit varētu ieviest nelielus uzlabojumus. Vajadzētu, iespējams, aicināt dalību valstis cieši sadarboties šajā jomā, bet uh, Šeit vajadzētu skaidrāk paust ideju par pakāpenisku pieju un atkal patērētāja aizsardzība. Šeit labprāt diskutēšu par to, kā mēs varētu virzīties uz priekšu un nodrošināt Eiropas regulējumu. Protams, mūs uztrauc patērētāja aizsardzība. Ir jānodrošina, lai patērētāji, azartspēļu spēlētāji tiktu aizsargāti, jo īpaši tad, kad ir runa par reklāmu. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas ir jārisina daudz labāk nekā pašlaik. Tāpat arī zaudējuma noteikšana ir ļoti būtisks punkts. Jebkurā gadījumā es domāju, ka esam spējīgi panākt labus kompromisus un labprāt arī sadarbošos ar jums nākotnē. Um, now... Paldies! Jūs jau uzklausījāt Kreutzmann uh, kungs sacīto, viņš bija pēdējais uh, referents, jo uh, šķiet šajā komitejā esam daudz strādājuši, lai tiešām uh, virzītu uz priekšu uh, šo jautājumu, kā a, uh, reglamentēt arī šo jomu. Jums ir ļoti liela pieredze. Lās paldies, Malkom. Pirmkārtām es vēlētos pateikties savam kolēģim Foksam par viņa sagatavoto ziņojumu. Ir skaidrs, ka um, viņam atvēlētājs ziņojuma apjoms bija visnotaļ ierobežots, un tieši tāpēc mēs kopā ar viņu esam gatavi šo ziņojumu konkretizēt un padarīt skaidrāku. Es, protams, piekrītu tam, ka komisijai vajadzētu uzsākt procedūras pret dalībvalstīm tad, kad eh, to tiesību akti neatbilst kopienas tiesībām. Ziņojumā, protams, vajadzētu domāt arī par valstu monopoliem un arī par liberalizētiem tirgiem un ar, par licencēšanas sistēmām, kas var būt tādas vienpusējas. Monopoli vēlas paturēt savus monopolus, un bieži vien šīs licencētās procedūras neatbilst Eiropas tiesībām. Monopoli, kas ir saistīta ar azartspēlēm, nedrīkst turpināt darboties. Es domāju, ka tas ir visnotaļ skaidrs. Protams, šeit vēlētos norādīt arī uz atšķirībām starp angļu un vācu tulkojumiem. Tas pats attiecas arī uz licencēšanas procedūrām, kurām ir jānodrošina cauradzamība. Man šeit arī parādās šaubas, vai šī licencēšanas procedūra uh, kas tiek veikta Vācijā, atbilst caurzmībai un vienlīdzībai. Administratīvā sadarbība. Mēs apsveicam šos priekšlikumus par uh, identifikācijas sistēmas ieviešanu spēlētājiem un arī par uh, savu mehānismu ieviešanu Eiropā. Dzirdēju šodien Somijas prezentācijā šī spēlētāju reģistrēšanas sistēma ir patiešām izcila. Uh, Un tas, protams, nerunā pretī substitāts principu ievērošanai, bet ja mums ir šādi labi piemēri kā Somija, kāpēc gan mēs nevarētu Eiropā šos piemērus izplatīt, lai arī citas dalībvalstis tos ņemtu vērā un vei, rīkotos šādā veidā. Galu galā paraugu prakses piemēri ir vienmēr jāizmanto, un man šķiet, ka Somijā viss tiek veikts patiešām izcili, tiek nodrošināta spēlētāju aizsardzība, spēlētāju reģistrācija un tā tālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu nonākt pie licencētām procedūrām. Ja mums nav iespēju vērsties pret šo melno tirgu, ko tad mēs varam darīt? jauniešu aizsardzības labā. Galu galā tas ir mūsu centrālais jautājums. Šādi mūzes kundze jau teica, ka mums ir jāvirzās uz priekšu. Iekšējā tirgus informācijas sistēma šeit varētu spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Tāpat arī ir jāvēršas pret uh, birokrātiju licenču pieprasīšanā. It tīpaši, ja šeit ir runa par kaut kādu tehnisko nosacījumu uh, izpildi. Uzskatu, ka šeit priekšnosacījums ir, lai attiecīgās iestādes vienotos savā starpā par piemērojumiem noteikumiem. Tāpat arī vajadzētu eh, šīm regulējošām iestādēm vērsties pret nelegāliem eh, azartspēļu piedāvātājiem. Tāpat arī ir jānodrošina, lai dalībvalstu tiesības atbilstu kopienas tiesībām. Manā ziņojumā mm, es, piemēram, runāju par maksājumu veikšanu starp uh, neatļautiem azartspēļu piedāvātājiem. Patērētāja aizsardzība. Arī šeit mēs uzskatām, ka efektīva patērētāja aizsardzība ir atkarīga no atbilstošiem tiesību aktiem. Ir jānodrošina, lai patērētāji nevarētu saņemt pakalpojumus no ne, neatļautiem nelegāliem piedāvātājiem. Uh, jo īpaši tas attiecas uz nepilngadīgām personām un uz spēlētājiem, kas ir īpaši viegli ietekmējami. Tāpat arī ir jānosaka minimālie standarti dalībvalstīs. Protams, tas neizslēdz, ka dalībvalstis var piemērot arī stingrākus noteikumus. Manā ziņāmā bija runa par dažādiem aizsardzības pasākumiem, par identifikācijas pasākumiem, par uh, paša noteikto minimālo zaudējumu maksimālo zaudējumu, un tāpat arī bija runa par dažādām iestādēm, ko varētu ieviest dalībvalstīs, kas varētu sniegt palīdzību patērētājiem problēmu gadījumos. Tāpat arī ir jādomā par to, ka ja uh, piedāvātāji ir legāli akreditēti, tad tiem ir jādod iespēja arī darboties. Protams, šādi mūzes kundzes arī piekrītu jūsu teiktajiem. Komisijai ir jādomā par to, lai tiesība akti tikt ievēroti. Pagājušajā nedēļā parlamentā mēs runājām par sporta integrēšanu. Bija arī rezolūcija, kurā es iesniedzu savus grozījumus. Es domāju, ka šeit ir sasācis arī ar šiem tiesību aktiem, ko mēs varētu izmantot. Liels paldies! Mums šeit ir arī daudz eksperti. Pietikainens Fokskungs strādāja arī piekši, pie iepriekšējā ziņojuma. Tā ir kungs. Tad Rūleps kungs vēlas izteikties. Liels paldies! Es arī vēlētos pateikties referendam un jo īpaši šiem diviem. Uh, runātājiem. Manuprāt, abas prezentācijas bija ļoti interesantas. Es domāju, ka Foksa kungam, protams, bija par maz apjoma, uh, lai uzrakstītu pietiekami labu ziņojumu. Tas bieži vien attiecas uz iniciatīvas ziņojumiem. Es domāju, ka šeit prioritāšu noteikšana ir bijusi mazliet nepareiza. Protams, Eiropas tiesību aktu ievērošana ir svarīga, bet mums ir vajadzīgs arī mērķis. Uh, un mērķis, manuprāt, ir vērsties pret atkarību no azartspēlēm un arī vērsties pret nelegāliem piedāvātājiem, tātad vērsties pret melno tirgu. Es domāju, ka tam ir jābūt pirmajam mērķim, un tieši tāpēc šie tiesība akti ir mazliet eh, izolēti. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit mazliet mainīt formulējumu. Tas bija pirmais, ko vēlējos teikt. Uh, Un uh, nākamais, es piekritu Kreutzmana kungam attiecībās pilnīgi visu, izņemot vienu, proti reklāmu. Es domāju, ka šeit ir runa par īpašu uzņēmējdarbības modeli, un reklāmās noteikti to vajadzētu ņemt vērā. Reklāmas bez brīdinājumiem, manuprāt, nav iespējamas. Protams, mēs varētu vēl par to apspriesties. Šis mm, sarežģītais punkts ir, protams, Vācijas regulējums. Es piekrītu, ka. Mm Dalībvalstis nedrīkst, protams, atteikties no subsidiritātes. Mm, protams, šajā jomā vajadzētu arī domāt par patērētāju aizsardzību un arī vērsties pret melno tirgu. Tā ir mūsu galvenā problēma. Tieši tāpēc arī es domāju, ka mums vajadzētu balstīties uz jūsu ziņojumu, un iespējams es iesniegšu arī grozījumus Foksa kunga ziņojumā. Jebkurā gadījumā šis ir līdzsvarotākais ziņojums, ko es esmu redzējis par šo tematu līdz šim Eiropas parlamentā. Pēdējais. Un visbeidzot, Jānkungs, liels paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Pilnībā vis, varu piekrīst uh, tam, ko teica pie Tagainas kundze par principiem, kam ir jābūt šajā ziņojumā, var tam pilnībā piekrist. Tam būs arī, es domāju, uh, sēkas uz tekstu, trešais punkts. Uh, Eh, azartspēļu monopoli, kuri nedrīkst eh, samazināt arī šīs azartspēļu iespējas un arī ir iespējamās tātad juridiskās sankcijas vērsts pret viņiem. Tad var nesamazināt šīs iespējas, bet var arī ar monopolstarpniecību var eh, stiprināt noteikums. Tāds ir, piemēram, manā valstī. Pēc tam administratīvais sloks, astotais punkts. Parasti esam jau pret eh, administratīvo slogu, bet šajā jomā administratīvajam slogam var būt arī pamats, un tas ir jākvalificē. Tad eh, arī komisija ļoti skaidri izsakās par informācijas trūkumu. Ir pētījums, kas pašlaik tiek sagatavots, lai sniegtu vairāk informācijas par to, kāda varētu būt ieteikami aizliegums pret eh, azartspēļu reglamentēšanu. Es gribētu dzirdēt vairāk no komisijas par šo pētījumu, kurš to veids, uh, Es domāju, ka būtu liederīga šāda informācija, jo ziņojumā jau tiek teikts, ka aizliegums novedīs pie nelegālām azartspēlēm, bet es neesmu ar to, par to pārliecināts. Tātad informācija būtu liederīga. Tad arī trūkst ziņojumā banku loma. Tātad, ja mēs aizliedzam uh, reklāmu, kā mēs to īstenosim Eiropas Savienības līmenī, uzraudzības iestādes Eh, tām jābūt obligātām visām dalību valstīs, lai viņas var strādāt kopā. Es arī domāju, pie tā varam piestrādāt. Un visbeidzot, naudas atmazgāšana ir lielākais jautājums. Eirozonu tas pat apdraud pašlaik, eh, jo mm, azartspēles un naudas atmazgāšana ir cieši saistītas gan legālā, gan nelegālās azartspēles un naudas atmazgāšana atmazgāšanu. Paldies! Paldies! Uzklausījām visus sēnu referentus. Kā jūs redzat, tad um, es tagad ir Tarabēlā viena kungs sveicu jūs kā viesus. Varbūt nākamajā sesijā jūs varētu izteikties, vai arī 30 sekundes tagad. Vai arī iespēja izteikties ilgāk, bet nākamajā reizē. Ko jūs vēlties? 30 sekundes, labi. Katram 30 sekundes. 30 sekundes, Tara Belkungs, lūdzu. Pavisam īsi priekšsēdētāj kungs. Nevēlos izbeigt, eh, izbeigt no citiem jautājumiem, jo man ir jābūt eh, citā komitejā, bet esmu šokēts par Fox ziņojumu, jo mēs šeit neveicam rezolūciju par Gibraltāru, bet, nu, Jā, tas ir tādēļ, ka Lichtensteina viņi nav Eiropas Savienības sastāvdaļa. Un tas, ko jūs teicāt, Gibraltārs pārstāv, ka, protams, ir jāizmanto iekšējais tirgus. Labi, jā, bet jūs gūstat tikai labumu. Manuprāt, jūs nesniedzat neko iekšējiem tirgum. Un arī De Jongkungs ir ieteikums novērtējuma speciālists. Es vēlētos šādu ieteikums novērtējumu par darba vietām, kuras jūs radāt vai kas tiks iznīcināts eh, citās valstīs un kā tiek pārdalīti ienākumi, jo ir operatori, kas varbūt arī piedalā, va, organizē valsts loterijas, bet. Uh, atbalsts, piemēram, invalidu asociācijām un citām asociācijām, kas varētu saņemt šo naudu, tas pastāv. Bet jūs sakāt, ka jūs palīdzat labdarības asociācijām, um, es, kur nodarbojas ar spēlēm, kas ir atkarīgi no azarta spēlēm. Es tomēr gribētu zināt, kā tad notiek uh, šī uh, ieņēmumu pārdali. Paldies, priekšsēdāji kungs. Jā, es biju ļoti iecietīgs. Nu, bet jums tagad. Uh, tā kā jūs esat viesis, nākamais runātājs nebūs tik iecietīgs. Paldies, Malkam, pavisam īsi. Paldies, Ešlī. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti labs. Tas ļoti labi balstās uz Kreutzmann kungu ziņojumiem. Ir, protams, atšķirība, kā dalība valstis um, pārvalda azartspēles, bet, protams, ne jau tā, lai tas nāk par sliktu patērētājiem. Mums ne tikai tiesības, bet mums ir arī pienākums noteikt Eiropas standārtu un risināt pārobežu uh, jautājumu, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību jautājums. Ja ir šī atkarība no azartspēlēm un Vai jūs varat sev liekt spēlēt uh, azartspēles, tātad jūs to nevarat darīt Somijā, bet, piemēram, jūs to varat darīt kādā citā valstī. Kā var izcināt legāli šo patērētāju aizsardzības jautājumu? Thank you, Mrs. Sanalova. Paldies, Alnovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu par patērētāju aizsardzību. Es gribētu pateikties referentam, taču es gribētu minēt trīs pantus. Desmitais pants, kur mēs redzam, kā patērētāju aizsardzībai. Jo Uh, īsti nav paredzēta aiz, peļ aizliegums. Es neesmu pār to, bet vajadzētu aizsargāt uh, jaunus uh, gados cilvēkus. Un to vajadzētu uzsvērt vairāk. 15. pāns, protams, mums ir nepieciešami papildus um, pētījumi pētījumi par kazino darbību dalību valstīm, dalību valstīs un arī to rekomendāciju būtu jāņem vērā. 15. pāns daži kolēģi jau to minēja, tas attiecas uz publikāciju un tas arī tiek minēts ziņojumā atsaucoties uz uh, kļūdainu uh, reklāmu. Uh, Bet, runa, manuprāt, šeit jāuzsver sociāli atbildīga reklāma. Tā būtu labāk, tas būtu labāks formulējums. Labi, paldies, vēl būs cita arī iespēja atrunāt detalizētus punktus. Visbeidzot, arī ieskungs. Liels paldies, pavisam īsi. Mēs uzklausījām ļoti daudz komentārus, kas būtu jāiekļauj šajā Fokskunga ziņojumā. Es vēlētos atgriezties pie dažiem elementiem, piemēram, problēma risinājumi, kas arī ir jāatrisina šeit īpaši aizsargājot lietotāju patērētāju tiesības. Par datu aizsardzību jau tika runāts arī tiesa, ka somu modelis šeit ir lielisks, un no tā mēs varētu ietekmēties. Jāņem ja vērā arī data aizsardzība, kad runājam par azartspēļu spēlētājiem, tad ir problēma arī ar reklāmu un nepilngadīgajiem. Tas arī šajā kontekstā ir jāiekļauj. Paldies, Tēt Foksa kungs! Pavisam īsi, vai jūs varētu apkopot dzirdēto un sveic arī Tēmīka kungu Hovinu kungu no komisijas daudz la laika jums nebūs atvēlams varbūt nākamreiz. Uh, Foks kungs, lūdzu noslēdziet šo pirmo sesiju. Paldies, Malkom! Es tiešām esmu veids daudz pierakstus, nevaru tagad atbildēt visiem. Paldies arī abiem viesiem par to, kas ir ieradušies Eiropas parlamentā, kas niedzāt arī savu ekspertu viedokli. Paldies arī referentiem un kolēģiem par. Um, saviem, eh, par, viņu, eh, par jūsu komentāriem. Es nevaru atbildēt, es neatbildēšu ne uz vienu jautājumu, jo, ja atbildēšu dažiem, tad tas nebūs uh, godīgi. Sagatavosim grozījumus un tad runāsim vēlreiz par to pēc div, vien, diviem mēnešiem. Liels paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. aprīlis. Grozījumu. Uh, Uh, loma tiešām ir uzlabot. Ziņojumi jūs noteikti saņemsiet daudz grozījumus un cieši strādāsiet arī ar referentiem, jo mm, tik tiešām daudzi balstās arī īpaši uz Kreutzmann uh, kunga ziņojumu. Nākamā diskusija 24. un 25. aprīlī, un jāparedz arī pietiekam daudz laika, lai cilvēkiem pietiekam laika izteikties, un 29. un 30. maijā mēs balsosim un arī komisiju uzklausīsim nākamajā sanāksmē. Liels paldies īpaši mūsu diviem viesiem. Bija īpaši prieks jūs uzņemt. Arī runātāju runas un prezentācija būs pieejama arī mūsu mājaslapā. Liels paldies! Un tagad pārējiem pie uzklausīšanas arī Eh, šīs ir, tad šīs ir diskusijas sākums. Ja jūs nepaliekat eh, uz šo uzklausīšanu, tad lūdzu klusējot pametiet zāli, jo eh, mums arī te jāievēro laika termiņi. Tagad uzsāksim diskusijas par Eh, Manders kunga ziņojumu. Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportu līdzekļu pārvietošanas vienkāršošana vienotajā tirgū. Ir likumdošanas priekšlikums, esam atbildīgā komiteja. Šajā sanāksmē vispirms mēs uzklausīsim komisijas prezentāciju par priekšlikumu, jo mēs uzsākam diskusijas Sveicam Gerhard Kungu, kurš ir komisijas vienības vadītājs. Viņš arī prezentēs ietekmes novērtējumu par priekšlikumu un arī to ar prieku uzklausīsim. Pēc tam izteiksies vairāk eksperti, tiem iepazīstināšu vēlāk. Runās par jautājumiem, par uh, ieguvumiem vienotajā tirgu un kā mēs arī varam vienādot transporta līdzekļu reģistrēšanu dalību valstīs. Sāksim tiešām ļoti uh, tā visaptveroši skatīt šo dosjē. Nu, tad negaidot arī aicinu referentu īsi iepazīstināt mūs ar šo diskusiju, pēc tam eksperti. Lūdzu, Manders kungs. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, kā jau jūs minējāt, šis jautājums ir viens no 20 visbiežāk patērētāju sūdzību sarakstā. Un es tiešām ceru, ka kopā ar ēnu referentiem mums izdosies eh, gala beigās vienoties par tādu regulu, par tādiem noteikumiem, kas būtu pieņemami mūsu vēlētājiem. <clears throat> Es esmu uzaicinājis dažādus e, ekspertus no dažādām dalību valstīm, lai tie sniegt mums savu viedokli par to, kā uzlabot patreizējo likumdošanu lai gan amatpersonām, gan arī iedzīvotājiem būtu vieglāk dzīvot. Tomēr aizmirs uzaicināt automobīļu ražotāju pārstāvis. Kā jau mēs zinām, e, auto e, ražu, ja otrais izmantoto, ja, automa, ja nevis jauna automašīna tirgus kļūs lielāks, bet atkārtot izmantoto automašīnu tirgus pieaugs, tad, piemēram, tas radīs jaunas darba vietas, bet diez vai tas radīs jauno automašīnu ražotāju vidū lielu interesi. Es Vēlējos, lai eksperti būtu vairāk un tomēr katram varbūt netik garas runas laiks. Ar to arī beigšu un ceru, ka pēc divām stundām man būs zināma tāda informācija, ko mēs varēsim izmantot patreizējās likumdošanas sakārtošanai. Priekšsēdētājs, paldies par šiem ievadvārdiem. Mums eh, ka, kā jūs zinat, mēs uzdevām jautājumu komisijai, kāda ir 20 visbiežāko sūdzību avoti. Tagad vēlētos dot vārdu Gorkas kungam. Mums būs eh, arī slīdītas, un mēs uzzināsim par šī priekšlikuma konceptu. Un tad mēs uzklausīsim mūsu ek ekspertus. Tā tad eh, Gorkas kungs apmēram desmit minūtes jums. Katrā ziņā es jums dodu tagad vārdu, bet arī pats raudzēšos uz pulksteņa rādītājiem. Gorks kungs, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem, un vēlētos vēlreiz pateikties, ka esat uzaicinājuši komisiju, lai tā nākt klajā ar sava priekšlikuma priekšlasījumu. <clears throat> Šis priekšlasījums tika sagatavots un publicēts pirms gada, pagājušā gada aprīlī, un uh, tiešām priekšlikums tika sagatavots, lai mēģinātu izvairīties no lielākās frustrācijas, kas ir automobīļu īpašniekiem pārvietojoties no valsts uz valsti. Mēs dzīvojam iekšējā tirgu un, kā jau es teicu, lielākais, lielākās sūdzības ir pārvietošanās brīvības jomā, tāpēc Komisija vēlējās sakārtot eh, reģistrēto mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanas jomu. Mēs esam nākuši klajā ar veselu virkni vienkāršotu procedūru un mēģinājuši savietot tās procedūras, kas atšķiras no dalību valsts uz dalību valsti. Šis priekšlikums ir ļoti augstas prioritātes un nesakārtotā pārreģistrācija nav pieņemama nedz uzņēmumiem, nedz arī iedzīvotājiem. Es varbūt īsumā jūs iepazīstināšu ar šā priekšlikuma saturu. Tā tad jūs jau pieminējāt, kāpēc bija nepieciešams jauns priekšlikums, tāpēc, kad ir problēmas ar citā val dalību valstī reģistrēt mehānisko transportu līdzeklu un iedzīvotājs tas ļoti lielā mērā besī. Nākamais uh, ir ļoti daudz soda sankciju un eh, izmeklēšanas gadījumu, un arī kopiena tiesa ir izteikusies, ka vajadzētu sakārtot šo jomu un ir mēģinājusi griezties pie dalību valstīm, lai tās pašas sakārto un harmonizē noteikums starp dalību valstīm. Problēma, ar kuru sastopas mūsu iedzīvotāji, ir tāda, ka nav šobrīd skaidrs, kurā dalību valstī viņu automašīnu vajadzētu reģistrēt. Ļoti daudzos gadījumos dalību valstis neakceptē mašīnas reģistrēšanu citā dalību valstī, proti, ja automašīna tiek izmantota citas dalību valsts teritorijā, tad bieži vien uh, mašīna tiek apturēta un vadītājs tiek konfrontēts ar dažādām amatpersonām un ar likumu īstenošanu. Proti jautājums par citā dalību valstī reģistrētas automašīnas izmantošanu ir aktuāls. Un ļoti daudz vadītāji ir neapmierināti ar lietu kārtību. Kā jau es teicu, nu, situācija atšķiras no dalību valsts uz dalību valsti. Un Arī tas ir apgrūtinājums daudziem. Varbūt nedaudz atgriezīsimies vēsturē. Pirms pāris gadiem komisija nāca klajā ar priekšlikumu, ka vajadzētu harmonizēt nodokļu reģistrāciju, jo tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ir tik ārkārtīgi daudz šķēršļu un nepatikšanu, ar kuriem sastopas iedzīvotāji. Bet šis priekšlikums šobrīd ir apstājies, iesaldēts. Ar šo priekšlikumu mēs vēlamies eh, abus procesus savietot kopā - reģistrāciju un nodokļus. Jo cilvēkiem jau nav problēmas nomaksāt eh, nodokli vai nodevu, izmantojot automašīnu citā valstī. Vairāk iedzīvotājs uztrauc daudzas citas formalitātes, kuras ir saistītas ar reģistrācijas, eh, reģistrācijas certifikātu maiņu, ar, ar reģistrācijas numuru nomaiņu un līdzīgi. Runājot par pāreģistrāciju tādām mašīnām, kuras ir e, reģistrētas kādā dalību valstī, tad mēs vēlamies redzēt harmonizāciju. Mēģināsim tās, mēģināsim pāreģistrācijas procedūras harmonizēt un vienkāršot, un arī samazināt administratīvo slogu, kas šobrīd ir saistīts ar šādu pāreģistrāciju. Kā vēlamies to panākt? Mēs vēlamies noteikt, kurā vietā mehānisko transporta līdzekli reģistrēt un arī samazināt formalitātes, proti, lai dalību valsts pieprasītu mazāk dokumentu transporta līdzekļu pārreģistrāšanai. Tātad mēs raudzējāmies uz visu šo procesu no klienta viedokļa, no iedzīvotāja viedokļa un nevis no administrācijas viedokļa. Proti, kāds būtu vienkāršākais ceļš iedzīvotājiem pārreģistrēt savu automašīnu un nevis kas būtu vienkāršāka dalību valstī. Mēs vēlamies arī veicināt informācijas apmaiņas starp dalību valstīm. Pirms eh, nācām klajā ar šo priekšlikumu, mēs eh, izvērtējām dažādas iespējas. Viena no tām bija, ka mēs varam turpināt ierasto lietu kārtību un uh, pieturēties pie tiem principiem, ka tas ir katras dalību valsts kompetencē un varbūt vairāk veicināt soda sankciju īstenošanu, bet e, izskatās, ka ilglaicīgi šāda procedūra nevarēs turpināties, jo cilvēki arvien vairāk pārvietojas uz citām dalību valstīm un pārceļas uz dzīvi, gan ģimenes, gan darba apsvērumu dēļ. Otrs eh, priekšlikums būtu izveidota Eiropas Savienībā kopīgu reģistrācijas tabulu vai datu bāzi. Tā tad būtu vienota transporta līdzekļu reģistrācijas datu bāze. Bet e, dažādu iemeslu dēļ, varbūt to jūs varat izrasīt arī ietekmes novērtējumā, mēs atmetām arī šo domu. Vismaz patreizajā momentā tā liekas ne īpaši izpildīta. Jo tas prasītu arī nodokļu, nodevu, automašīnas reģistrācijas nodevu harmonizāciju. Mēs ņemam vērā arī visu iesaistīto pušu intereses un uzskatām, ka tas nesīs pievienoto vērtību mūsu iedzīvotājiem, proti iedzīvotāji uzskatīs, ka ir vieglāk pāreģistrēt mehānisko transporta līdzekli citā dalību valstī. Tādējādi arī strādāšana citā dalību valstī, dodoties uz to ar savu automašīnu, tiks vienkāršota. Un, protams, Daudziem Eiropas iedzīvotājiem šobrīd ir divas pierakstu vietas vai divas mājas, divas mītnes, un arī pārvietošanās starp šīm abām dzīves vietām tiks vienkāršota. Mēs vēlējāmies vienkāršot arī uzņēmumu dzīvi, proti vēlējāmies vienkāršot arī lietotu automašīnu pārdevēju dzīvi. Un vēlējāmies vienkāršot arī automašīnu izīrētāju dzīvi. Uzskatām, ka vienkāršotāka procedūra pāreģistrēšanai ļaus samazināt arī krimi, ar um, mašīnu nozaru saistīto kriminālo elementu aktivitāti, jo veicinot kontaktu nu, iedibināšanu un informācijas apmaiņas starp darību, dalību valstīm, šādi šāda aizsardzība palielināsies. Un tagad par priekšlikumu būtiskākajiem punktiem. Kā jau es teicu, regulas priekšlikumā runa iet par principu iedibināšanu, saskaņā ar kuru dalību valsts var pieprasīt reģistrāciju, proti reģistrācijas apliecībai, ja iedzīvot, ja konkrētais eh, pilsonis dzīvo dalību valstī, tad viņš var izmantot šajā valstī pārreģistrēt automašīnu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu atteikties no tā saucamās automašīnas izmantošanas teikuma, jo tam jau ir nepieciešama izvērtēt eh, situācija no gadījuma uz gadījumu. Mēs vēlējāmies jau regulā iekļaut konkrētas kritērijas, proti, ko nozīmē dzīves vieta. Tas vairāk parādās priekšlikuma trešajā punktā, kurā jau mēs runājam par to, ko nozīmē normāla, ko nozīmē normāla rezidence, dzīves vieta, ko nozīmē klātbūtne konkrētajā dalību valstīm. Mēs vēlamies eh, vienkāršot pārreģistrācijas procedūru un atrunāt to. Mēs esam nošķīruši divas situācijas, divas iespējas. Pirmā, kad automašīnas īpašnieks pārvietojas no dalību valsts uz citu, proti mainās viņa dzīves situācija, vai tas būtu ģimenes vai darba apsvērumu dēļ. Šādā gadījumā mašīnas īpašnieks patur savu savā īpašumā esošo automašīnu un ar to pārvietojas uz citu dalību valsti. Un šādā gadījumā pārreģistrācija būtu nepieciešama sešu mēnešu laikā kopš ierašanās brīža dzīvot citā dalību valstī. Šādā brīdī īpašniekam būs jāuzrāda reģistrācijas apliecība citā dalību valstī, un tad konkrētās dalību valsts uh, iestādēm būs jāizmanto datu bāze vai datu bāžu savstarpējās informācijas apmaiņas sistēma, tādējādi iegūstot informāciju par automašīnas īpašnieku un tā rīcībā esošo automašīnu citā dalību valstī. Tad eh, tādējādi automātiski notikt pārreģistrācija un jaunā reģistrācija jeb reģistrācijas ap, eh, apliecība automašīnas īpašniekam tiktu nosūtīta pa e-pastu. Līdz ar to administratīvais sloks būtiski samazinātos. Eh, runājot par eh, mašīnas nopirkšanu, tad šeit jau būs citi noteikumi. Ja kāds, kurš jau dzīvo citā dalību valstī, kuras pilsonis viņš nav un vēlas nopirkt mašīnu citā dalību valstī, tad eh, tas būs mēnešu laikā jāpiereģistrē. Mazliet vēlāk runāšu par to, kāda būs reģistrācijas dažādie varianti. Vienkāršotā pārreģistrēšanas procedūra. Tajā esam paredzējuši arī nosacījumus kuros eh, skaidri būs atrunāta tehnisko pārbaužu un eh, automašīnu tehniskās kontrolas brīži. Visbiežāk eh, automašīnu pārbaudes nebūs nepieciešams šādā pāreģistrēšanas brīdī, jo mēs uzskatām, un es domāju, ka tie, kur praktiski strādā ar šiem jautājumiem, uzskatīs, ka pieeja datubāzei ir labāks risinājums un svarīgāks no amatpersonu viedokļa nekā vienkārši izpētot un paskatoties uz mašīnu. Un tomēr tādos gadījumos, ja automašīna ir cietusi avārijā vai arī ir būtiski pierādījumi vai aizdomas par to, ka jaunajā dalību valstī vajadzētu vēl tehnisko apkopu, tad arī tāda tiks pieprasīta. Tātad eh, dalību valsts amatpersonām būs jātic citā dalību valstī veiktām veiktajai tehniskajai apskatēji. Nākamais būs eh, samērā ierobežota gadījumi, kuros eh, citā dalību valstī mašīna varēs nepāreģistrēt. Nākamais būtiski šī priekšlikuma pamats būs, kā jau teicu, datu apmaiņas ar dažādām dalību valstīm un, vēl, un vēlamies redzēt uh, ka tas palīdzēs pārreģistrācijas procedūras vienkāršošanai. Es pieminēju reģistrāciju uz pagaidu laiku. Tā saucamā pagaidu reģistrācija varēs e, samazināt likumdošanas plaisu, ja dalību, citā dalību valstī reģistrēta mašīna tiek pārvest uz citu. Ir e, ļoti daudz gadījumu, kad, e, kad lietots automašīnas tiek pārdots jaunam īpašniekam, uh, viņi zaudē šo e, certifikātu vai reģistrāciju vienā dalību valstī un jautājums par to, kā to pieregistrēt citā dalību valstī kļūst aktuāls. Tāpēc mēs runājam par pagaidu reģistrāciju un atvēlēsim 30 dienas, lai viss nepieciešamās formalitātes varētu nokārtot citā dalību valstī. Mēs vēlamies e, atvieglot arī mašīnu izmantošanu profesionāļiem un uzņēmumiem, proti tādiem uzņēmumiem, kuri nogādā automašīnas citā vietā, kuri nodrošina to tehnisko apkopi un pārbaudi, un profesionāliem uzņēmumiem ar labu reputāciju būs atļauts, ja tie izpildās noteikti noteikumi, kas būs saistīti ar viņu profesionālo reģistrāciju, pārvest uz citu dalību valsti bez īpašas uh, bez īpašiem sarežģījumiem. Tas ir priekšlikuma saturs un būtība. No tiesas ceram, ka 2013. gada vai vismaz 14. gada sākumā šis priekšlikums tiks pieņemts un regula stāsies spēkā vienu gadu pēc tās pieņemšanas. Pēc tam esam paredzējuši to, ka komisija strādās pie deleģēto vai izpildes aktu sagatavošanas, un pēc četriem gadiem komisija veiks regulas darbības izvērtēšanas pārskata ziņojumu. Jo uzskatām, ka ir ļoti svarīgi raudzīties arī, kā šī regula darbojās. Paldies, un ja ir kādi jautājums, tiem labprāt atbildēšu. Uh, Lielas paldies! Lielas paldies, ka izklāstījāt komisijas priekšlikumu. Tas noteikti vienmēr uh, mums palīdz, jo tā ir pirmā reize, kad mēs spriežam par šiem jautājumiem. Es uh, došu jums vārdu arī pēc uh, tam, pēc tam, kad būs izteikušies runātāji, jo viņi noteikti uzdos jautājumus. Runātājiem došu vārdu tikai uz desmit minūtēm. Ja jūs varat izteikties īsāk, tad tas būs ļoti noderīgi. Jums visiem ir. Uh, dokumentu kopijas eh, par eh, publisku uzklausīšanu, un eh, ja runātā izmantos slaidus, tad jūs arī slaidus dabūsiet papīra kopijās. Vispirms sāksim ar um, autobraucējiem Eiropā, un tas ir lielākais automobīļu klubs Eiropā, ADAC, un došu vārdu Klaudijai Mējai, kura ir politikas darbiniece un strādā arī pie Eiropas jautājumiem, lai viņa pastāstītu mums par šiem jautājumiem no autobraucēju perspektīvas. Tātad maksimums desmit minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji! Esam eh, patērētāju savienība, kurā piedalās 18 tūkstoši dalībnieku um, Vācijā, un mēs eh, vēlamies atbalstīt komisijas priekšlikumu um, nodrošināt vienotu reģistrāciju Eiropā automobīļiem. Uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas komisija ir eh, nāks klajā ļoti labu priekšlikumu tiesību aktam. ADAC pateicas par iespēju um, izklāstīt savu viedokli. Katru gadu tiek saņemt apmēram tūkstots um, pieteikumi um, eh, ADAC juridiskajā dienestā par dažādiem mobilitātes jautājumiem, un apmēram 20% no uh, šiem jautājumiem attiecas uz starptautiskajām tiesībām. Im Rahmen dieser Anfragen wenden sich immer wieder Mitglieder mit Fragen zur grenzüberschreitenden Zulassung. Kontekstā uh, attiecībā uz to, kā šie jautājumi tiek uzdoti, galvenokārt ir runa par pārobežu situācijām. Problēmas ir saistītas ar to, ka uh, pēdējos gados, jo īpaši ir vajadzīga vienkāršota mm, pārobežu reģistrācija. ADAC galvenokārt m, mm, griežās eh, tādi dalībnieki, kas vēlas pārcēties uz citu valsti un ņemt līdzi savu automobīli, tādi cilvēki, kas brauc pāri robežai katru dienu, lai, piemēram, strādātu citā valstī, tāpat arī citi dalībnieki, kas vēlas uh, uh, reģistrēt savu automobīli citās valstīs. Es sākšu ar problēmām uh, automobīļu iegādē Eiropā. Uh, Mēs varam konstatēt, ka neskatoties uz valodas grūtībām, bieži vien parādās arī dažādas birokrātiskas grūtības, lai varētu nopirkt automašīnu ārpus Vācijas. Ja um, auto pircējs ir nolēmis iegādāties automobīlu citā valstī, tad viņš mm, domā par to, kādā veidā viņš transportēs automobīli uz Vāciju. Uh, Automobīļu pārvešana no vienas valsts uz otru parasti ir ļoti problemātiska, jo transporta līdzeklim ir uh, vajadzīga pagaidu uh, mm, transporta līdzekļa zīme, tātad numurs, kas tiek izdots valstī, kur automobils tiek pirkts. Uh, Vācijas uh, pagaidu zīme, pagaidu numurs netiek atzīta citās valstīs, un tieši tāpēc arī rodas problēmas, jo uh, pircējiem ir jāpierāda, kādā veidā viņš ir iegādājies automobili citā valstī. Ir jāatcerās, ka šīs problēmas rada eh, arī ļoti daudz izmaksu. Daudzi pircēji līdz ar to šīs Vācijas mm, pagaidu numurus ņem līdzi un brauc ar tiem eh, kā ar jaunu transporta līdzekli. Tas nozīmē, ka šeit rodas eh, pārkāpumi pret Vācijas tiesībām. Itālija šo nelegālo praksi janvārī aizliedza ar konkrētu tiesību aktu. ADAC uh, advokātiem jau ir ļoti daudz dažādu lietu, kur ir runa par automobīļu konfiskāciju un arī ar, par drakonu sodiem. Uh, februāra vidū mums stāstīja par 800 eiro lielu uh, sodu. Šīs sots ir saistīts ar to, ka uh, tiek braukts bez uh, reģistrācijas un arī bez, aizsar, bez arī apdrošināšanas. Šīs fakts ir saistīts ar to, ka bieži vien šīs īslaicīgās zīmes nedod iespēju iegādāties apdrošināšanu, un līdz ar to nu, Itālijas iestādes uh, tās arī neatzīst. Tieši tāpēc arī ir jādomā, kā visātrāk varētu pāreģistrēt transporta līdzekli. Komisijas priekšlikums par mm, pārejas uh, atļauju uh, Eh, tiek apsveikts no ADC puses, bet eh, ADC vēlas arī ieteikt konkrētus ieteikumus attiecībā uz šo pagaidu reģistrāciju, lai varētu nodrošināt, ka apdrošināšanas uzņēmumi arī tam piekrīt. Pirmkārtām vajadzētu dot iespēju iegādāties apdrošināšanu un tādējādi arī izvairīties no liekām birokrātiskām grūtībām. Nākamais eh, Uh, automobīļu atzīšana ārvalstīs. Tas bieži vien ir saistīts ar ļoti daudzām sūdzībām no DAC locekļu puses, kuri ir nolēmuši dzīvot citās valstīs. Ļoti daudzi vācieši dodas brīvdienās, un tieši tāpēc e, automobīļu reģistrācija viņiem saistās ar ļoti lielām birokrātiskām grūtībām un arī ar valodas grūtībām. Mm, Parasti ārvalstīs um, par um, reģistrāciju ir atbildīga aģentūra. Šīs aģentūras uh, bieži vien uh, uzliek maksu par reģistrāciju līdz pat 600 eiro. Tieši tāpēc uh, brīvdienu gadījumā automobīļu īpašnieki nevēlas pārreģistrēt savu automašīnu un līdz ar to riskē ar ļoti lieliem sodiem. Uh, ADAC tieši tāpēc atbalsta komisijas ieteiktos atvieglojumus uh, automobīļu reģistrācijā, pārvedotos uz citu dalību valsti. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti saprātīgs risinājums. Es vēlētos šeit pieminēt divus punktus. Pirmkārtām, trešais pāns, kur ir runa par uh, uh, iestādes definīciju. ADAC zina par ļoti daudziem gadījumiem, kad reģistrācijas pienākumi attiecas uz divām līdz trīs valstīm, un bieži vien uh, šī reģistrācija tiek pieprasīta vairākās valstīs. Nav skaidrs, vai uh, reģistrācijas vieta ir jānosaka pēc automobīļa atrašanās vietas vai arī pēc īpašnieka dzīves vietas. Uh, Bieži vien uh, ir tādas situācijas, kur automobīļa īpašnieks um, dzīvo Vācijā un viņš vēlas reģistrēt savu autom automobīlu Vācijā, bet uh, tā kā viņš bieži dodas uz Austriju, tad arī Austrija pieprasa šo automobīļa reģistrāciju. ADAC tieši tāpēc apsveic uh, trešo pāntu šajā komisijas priekšlikumā, kur ir runa par definīcijām attiecībā uz reģistrācijas vietu. Tāpat arī tas, ka uh, automobilis tiek reģistrēts pēc pastāvīgās dzīves vietas, mm, ir ļoti saprātīgi. Ir jāatcerās arī, ka mobilitāte Eiropā pieaug un bieži vien da, cilvēki sa, ir saistīti ar divām valstīm. Vienā viņi dzīvo un otrā viņi strādā. Tieši tāpēc būtu labi, ja tiktu ieviesta vēl skaidrāka definīcija, kas atbilst vairāk situācijai praksē. Uh, bieži vien rodas problēmas arī ar reģistrācijas izbēgšanu. Tad, kad automobīļa īpašnieks pārved savu automašīnu ar iepriekšējo numuru uz jaunu valsti. Šādās situācijās uh, bieži vien e, šiem cilvēkiem ir jāatgriežas izcelsmes valstī un ir jāizņem automobils no uzskaitas. Vācijā uh, nav nekādu tiesību aktu, kas runātu par šādiem gadījumiem. Līdz ar to eh, komisijas priekšlikums šo situāciju atrisina ar, eh, ar, ar eh, ieviestajiem vienkāršojumiem. 5. un 6. pāntā priekšlikumā tiek noteikti nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalību valstis var liekt reģistrāciju. ADAC runā par dažādiem papildinājumiem, kad eh, šādas atļaujas sniegšanas nedrīkst notikt, ja nav uh, veikta automobīļa obligāta apdrošināšana. Apdrošināšana saskaņā ar ADAC ir obligāts priekšnosacījums. Komisija uzskata, ka dalībvalstis var noteikt nodokļus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām. Eiropas Savienības komisijas paziņojums par iekšējā tirgus stiprināšanu un pārobežu šķēršļu likvidēšanu attiecībā uz viegliem transporta līdzekļiem ir solis pareizajā virzienā. Reģistrācijas un nodokļu jautājuma nošķiršana saskaņā rādēt savu viedokli var atvieglot reģistrācijas procedūras. īpašnieki bieži vien uh, pārveda um, savus automobīļus uz citām valstīm, bet abās valstīs ir paredzēti nodokļi par reģistrāciju. Līdz ar to ir ļoti grūti aprēķināt uh, maksas. ADAC labprāt sadarbotos ar komisijas darba grupu šajos jautājumos. ADAC Neskatoties uz to, ka tā ļoti pozitīvi vērtē komisijas priekšlikumu, tā vēlētos norādīt, ka ir jāievieš Eiropas pārējas eh, numuri, kas būtu saistīti arī ar apdrošināšanu. Tāpat arī vajadzētu vienkāršot definīcijas pielāgotās situācijai praksē. Eh, reģistrācijai un pārvešanai ir jābūt saistītai arī ar apdrošināšanas segumu. Lielas paldies par eh, jūsu uzmanību! Lielas paldies! Jūs runājāt tieši desmit minūtes, jūs patiešām ļoti precīzi ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad uzklausīsim Džonu Luisu. Viņš ir Lielbritānijas automobīļu līzinga un īres asociācijas pārstāvis. Tāpat arī viņš pārstāv Eiropas līzinga asociāciju Lease Europe. Viņš ir speciālists automašīnu nomas jautājumos, un viņš eh, izteiksies šīs nozares profesionāļu vārdā, runās par šī priekšlikuma ietekmi uz šo nozari. Priekšsēdētāji, liels paldies! Paldies arī par to, ka devāt iespēju šodien izteikties. Kā jau jūs zināt, jūs uh, Mēs sadarbojamies ar jums pie šī jautājuma no pašiem pirmsākumiem, un mēs vēlētos jūs apsveikt par sasniegto progresu. Es šodien izteikšos kā Līs Europe pārstāvis, un es vēlētos pāris minūtes uh, izmantot, lai pastāstītu, kas tad īsti ir Līs Europe. Līs Europe ir Nacionālo asociāciju federācija, kas uh, pārstāv uh, automašīnu un nomas un līzinga sektoru. Pārstāvam 43 dalību valstis, apmēram 2000 līzinga formas un arī vairākus simtus īstermiņa uh, nomas firmu. Es vēlētos pastāstīt par to, kā mēs ietekmējam tirgu. Esam atbildīgi par 40 miljoniem automašīnu un 4,3 miljoniem komerciālo transporta līdzekļu. Es domāju, ka daudz svarīgāk šajā procesā ir tas, ka mēs saprotam, cik eh, sarežģītas ir pašreizējās barjeras, ko dalībvalstis uzliek mūsu nozarē un arī mūsu pak sniegtiem pakalpojumiem. Šie šķēršļi rada liels grūtības patērētājiem. Tad, tad eh, pirmkārtām vien, vienpusējas nomas, nomas eh, transporta līdzekļu trūkumi un pāreģistrēšanas izmaksas. Pašlaik saskaramies ar problēmām. Patērētāji arvien biežāk uh, lūdz uh, tādas nomas automašīnas, ko varētu izmantot tikai vienā virzienā, pārceļoties no vienas valsts uz otru. Bieži vien te ir runa par ģimenēm, kas pārceļas uz citu dalību valsti un vēlas izmantot nomas automašīnu, nevis braukt ar, ar līd, līdmašīnu. Mums rodas grūtības, tāpēc, ka šādos gadījumos mēs nevaram otrais iznomāt uh, transporta līdzekli tajā valstī, uz kuriem tas ir aizbraukts. Jo īpaši mēs saskaramies ar īrijas uh, situāciju un arī ar Itāliju, kur uh, šie transporta līdzekļi vienkārši paliek. Mēs vēlamies tātad atgriezt transporta līdzekli sākotnējā nomas vietā, un tas ir saistīts ar ļoti lieliem izdevumiem. Uh, Līdz ar to šis pakāpojums ir ekonomiski neizdevīgs. Es domāju, ka e, ļoti skaidri tas parādījās e, Īslandes vulkāna gadījumā, kad e, cilvēki vēlējās izmantot automašīnas, jo cits transports nebija iespējams, un līdz ar to nācās sekt ļoti lielus repat automobīļu repatriācijas izdevumus. Ja mums izdotos īstenomāt transporta līdzekļus citā dalībvalstī, tad šāda veida nomā būtu ekonomisks produkts. Šos šķēršļus rada arī tas, ka transporta līdzekļus ir grūti pārvest uz īsu laiku uz citu dalībvalsti. Jūs noteikti zināt, cik uh, sarežģīti ir iznomāt automašīnu atvaļinājuma laikā Spānijā un Itālijā. Tas ir saistīts ar to, ka transporta līdzekļus ir uh, grūti pārvest uz citu valsti un pāreģistrēt uz īsu laiku. Uh, Protams, tas saistās arī uh, ar, ar to, ka šis uh, atvainājuma periods ir maksimums divi mēneši. Ja mēs skatāmies uz šādiem nomas automašīniem, un, un ja runa par sešiem mēnešiem kā par uh, maksimālo pārreģistrācijas laiku, tad uh, šajos vasaras mēnešos mēs varētu neizmantot tās transpor, auto, transporta līdzekļus no uh, Ziemeļa Eiropas eh, pārvest uz Dienvidu Eiropu uz šo atvaļinājumu laiku. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām mums būtu vajadzīgais automašīnu daudzums, lai varētu tos mm, izīrēt. Nu, protams, šeit ir runa par pieprasījumu un par piedāvājumu. Tas nozīmē, ka eh, šī atvinājuma laikā cenas vairs nebūtu tik augstas, mm, piedāvājums būtu daudz labāks un varētu apmierināt pieprasījumu. Tagad es jums varu parādīt arī piemēru, kā izskatās šis pieprasījums un piedāvājums. Uh, Protams, mēs dzirdējām arī par pārģistrācijas izmaksām. Es pārstāvu arī līzinga nozari. Katru gadu ir ļoti daudz tādu automašīnu, kuras ir kādus 3-4 gadus vecas, kurām ir mm, vairāk desmit tūkstošu kilometru nobraukums. Tās ir atbilstošas jaunām tehnoloģijām, tām ir eh, zemes emisijas, Mums ir mm, pieprasījums, lai tās pārdotu uz citām valstīm, bet pašlaik ekonomiski nav izdevīgi tās pārvietot, tāpēc, ka pārreģistrācijas izmaksas ir ļoti augstas. Jau dzirdējām šorīt par dažādiem šķēršļiem. Tāpat arī ir jāveic tehniskās apskates, tās netiek atzītas citās valstīs, un, protams, Tāpat arī ir vajadzīgi atbilstības certifikāti, kas tiek tulkoti tās dalībvalsts valodā, uz kurieni šī, šī automašīna tiek vestā. Un šajā veco automašīnu tirgū mēs saskaramies ar ļoti lielām grūtībām. Mēs nevaram šīs automašīnas pārvietot uz citām valstīm, lai piecējiem būtu lielāka izvēle. Pašlaik tehniski tas ir gandrīz neiespējami, un tas arī maksā ļoti dārgi. Es varētu tagad eh, parādīt jums grafiku par uh, nomas automašīnām. Kā jūs redzat, šī sarkanā līnija um, ataino Grieķiju, kas atrodas citā situācijā nekā citas dalībvalstis. Jebkurā gadījumā uh, šajā atvainājuma periodā ir ļoti grūti nodrošināt, lai būtu vajadzīgais automašīnu daudzums uz ceļiem. Šīs komisijas priekšlikums mums ļautu pārvietot automašīnas uz laiku uz citu dalībās, un līdz ar to noma eh, šajā periodā būtu daudz izdevīgāka. Mēs eh, esam eh, sapratuši arī vairākas problēmas, jo īpaši uh, Šīs problēmas attiecas uz līzingu uzņēmumiem, kas reģistrē automašīnas vienā valstī un izmanto tās citā. Mēs uzskatām, ka to var ļoti vienkārši atrisināt. To var atrisināt, eh, izmantojot automašīnu tajā valstī, kur tas ir reģistrēts kā, kā galvenā automašīna. Tāpat arī tas atrisināt, to atrisināt šis sešu mēnešu periods. Uh, Ja ir runa par komerciālo modeli, tad mēs uzskatām, ka šeit varētu parādīties arī dažādas tehniskas lietas, kas ļautu mums eh, novērst šāda veida problēmas. Mūs uztrauc pašreizējais tiesība akts pašreizējā redakcijā eh, tādā ziņā, ka mēs varēsim automašīnas pārvietot uz citām valstīm, bet mēs nevarēsim šīs automašīnas izmantot komerciālā veidā, tad, kad tās būs nonākušas savā galamērķī. Es Domāju, priekšsēdētāji, ka mēs eh, šo tehnisko jautājumu esam ļoti labi apskatījuši, un eh, varbūt es varētu atvēlēt atlikušo laiku, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Varbūt eh, tiešām arī šī informācija ir ļoti liederīga. Pat ja esam bieži vien patērētāji pircēji, visu informāciju mēs nezinām. Nu, tagad nākamās desmit minūtes dalīšu par nākamajiem runātājiem un runāsim par plašākiem jautājumiem pilsoņu drošība un citiem aspektiem. Sveicu Anden, Anden kungu, viņš ir arī atbildīgs par drošības jautājumiem Andelāra kungu. Viņš ir jābidi no Brainport, lūdzu. Esmu priecīgs jūs šeit redzēt un gribētu arī dzirdēt jūsu uh, ieguldījumu. Paldies priekšētāji, atvainojiet, ka esmu nedaudz aizsmets. Esmu priecīgs priekšētāji, ka esmu aicināts izteikties šajā publiskajā uzklausīšanā. Es ar kolēģi vēlētos arī runāt par šo uh, auto numuru atzīšanu. Ekonomiski šī ir ļoti spēcīga zona Nīderlandē. Tad ir daudz komerciālās aktivitātes, kā arī darbojas daudz starptautiskas prominentas kompānijas. Tur ir valsts un privātā līdzdalība, kā arī Nīderlandes uh, institūta aktīva līdzdalība. Dāmas un kungi, ir ļoti svarīgi, lai sadarbībā tiktu ieviest inovācija, jo īpaši automātiskajā uh, Uh, mašīnu numuru atzīšanā. Tas ir uh, valsts uh, privātais partnerības starp policiju, ministrijām, zinātnei, universitātēm, biznesa partneriem, industrijām, asociācijām. Viņi apmainās ar, ar savām zināšanām, tādējādi var arī organizēt un investoriem piedāvāt ekonomisko pievienoto vērtību. Šāda darba starpniecība partneris sniedz labāko inovāciju, kāda var viens sniegt. Valsts privātā partnerība attīst dažas drošības programmas, drošas industriālos pārkus, drošas pilsētas, drošas arī autonovietnes. Rotterdamā, piemēram, arī nodrošināts privātās mašīnu novietnes. Un arī šeit izmantojam ANPR programmu. Labrīt visiem! Mani sauc eh, Vanda Lārkungs, es eh, valda ProDrive tehnoloģijas kompānijas biznesa attīstību. Un iepazīstināšu ar eh, inovāciju attiecībā uz maš, automašīnu numuru atzīšanu. Mēs atrodam, atrodamies zinātnes pērkā Nīderlandē, ļoti svarīga vieta. Mums ir šeit jauna tehnoloģija. Tā ir kamera, kur ir arī sensori iekļauti, 20 megapikseļu sensori. Tātad daudz detalizētāk arī var atpazīt šo numuru ceļu malā. Mē, arī šī nofotografēšana notiek visai ātri, tad ātri mēs varam nofotografēt uh, šī numuri, tad, tad viss ir digitāli, un eh, tas ir ļoti labi ņemot vērā drošības eh, apsvērumus. Ļoti viegli ar šo kameru ir atpazīt automašīnu numurus. Eh, šajā kamerā 25 citas kameras, 25 leņķi var tikt nosaukt ar vienu kameru. Uh, Un arī tas, protams, darbojas naktī, ne tikai dienā. Ļoti svarīgi ir tas, kādā veidā darbo šī kāmera. Tā tad ir jānobildē mašīna tā, lai tā būtu redzama uh, taisnā leņķī, nevis greizi. Piemērs kā var eh, tātad eh, nofotografēt eh, mašīnu numurus. To var visai viegli izdarīt, tātad no vienas braukšanas daļas līdz pat pašām beigām, no vienas joslas sākuma līdz beigām. Tātad šai bildē vajadzētu kustēties, bet nezinu, vai tas tā būs. Mēs varam arī filmēt uh, šīs automašīnas, vienlaikus arī nofotografējot arī gan numuru, gan arī šoferi. Terorismu. Var, var arī izmantot terorismu izmeklēšanā. Tad, tad naktī arī kamera darbojas. Uh, Arī kvalitāte naktī ir ļoti labi salīdzinot ar tradicionāliem uh, uh, attēliem. Veicām arī testus ar citām kamerām, un šeit mēs redzam visai lielu atšķirību. Šis tiešām ir inovācija tradicionāli nemaz nevar redzēt naktī un atpazīt šīs mašīnu, šos mašīnu numurus, bet arī ar šo kameru arī naktī var redzēt numuru. Sat... Arī mēs tad redzam, salīdzinot ar visām citām stacionārām mobilām kamerām, mūsu ir labāka. apkopojot, tad, tad uh, izmantojot šo tehnoloģiju, izmantoja arī citus drošības elementus, uh, kā to dara arī kolēģis, uh, protams, reģionā. Mēs varam uzlabot ceļu satiksmes drošību. Tā bija man prezentācija. Paldies! Čēman. Thank you very much indeed. I was just going to... Liels paldies. Jā, nu kolēģis dodas prom. Jūs esat referents transporta komitejā. Mēs tiešām gribam jūs strādāt. Tagad jautājumi. Konoru. Uh, kungs arī būs uh, un vadīs šo darbu. Prezidentot ļoti aktīvi strādā pie šī dosjē. Komisija teica, kā to pie tā to pieņēma uz gadu atpakaļ, un mēs uh, lē, lēmām, kā arī mēs pielāgosim savu darbu laiku ar padomas laiku. Mēs sāksim vienlaicīgi un arī cerams uh, ka mums izdosies pielāgot šo darba termiņu. Tātad, nu, ar kungs arī šeit diskusijām desmit minūtes jautājumiem. Ja ir jautājumi no referentiem un citiem, arī es esmu referents, varbūt jautājums. Šeit tā tad ir. Uh, who is shadowing it for, for? Are you doing it for the S&D? You're, you're yes. Švābkungs S&D vārdā. SEPP raptī kundze. Arī ir, un mums te ir kļūdaina informācija. Rulers kundze, zaļo vārdā. Mēs esam uh, tradicionālā referenti. Sāksim ar jautājumiem, komentāriem un došu arī iespēju runātājiem atbildēt uz jautājumiem švāpkungs. Jā, vielen dank, Fozicno, äh, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī par ārkārtīgi interesantiem stāstījumiem. Es vēlētos pirmkārtām teikt, ka fakts, ka ADAC pie mums ir ieradusies tad vislielākā patērētāju savienība Eiropā, norāda uz to, ka šis temats skar ļoti daudzus patērētājus un pilsoņus tieši. Es vēlētos norādīt, ka ADAC konstruktīvi atbalsta komisijas priekšlikumu. Pirmkārtām es vēlētos paust uh, savu vēlmi komisijai. Varbūt tā varētu paskaidrot, kāpēc sestajā pantā tiek minēts tāds četru pakāpju termiņš pārējas numurzīmēm. Es, protams, saprotu, uh, ADAC pārstāves eh, nostāju. Ja jūs atrodaties Eiropas vidienē, tad divu nedēļu laikā transporta līdzekli var viegli pārvest uz jebkuru Eiropas eh, valsti. Tad vai četru nedēļu uh, termiņš patiešām ir vajadzīgs, tā kā tas ir norādīts sastajā pāntā. Tāpat arī es vēlētos zināt, vai komisija uh, varētu šajā astotajā pāntā, kur ir eh, runa par eh, automobīļu pārvadējiem, kas starbojas īpašnieku vārdā, eh, var tiešām prasīt šo lielo pieredzi no šiem mm, darbiniekiem, tā lai automobīļu pārvešana notiktu viss izdevīgāk. Nākamais mans punkts attiecas uz satiksmes drošību un uz šoferu un mm, patērētāju drošību. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidri noteikt, uh, un es, proti, šeit runāju arī Otmāra Karas vārdā, kurš ir mūsu saimne referents, mums vajadzētu noteikti pateikt, ka šāds regulējums ir vajadzīgs, jo līdz šim komisijas regulējumā neparādījās šāds fakts par automobīļu obligātu reģistrēšanu. Lielas paldies! Es pilnībā piekrītu jums attiecībā uz apdrošināšanu. Es arī darbojos šajā komitejā, uh, iepriekš, un mēs vienmēr esam teikuši, ka patērētājiem ļoti daudz labuma dod apdre, apdrošināšana. Tā skatā, ja runa par transportlīdzekļu pārvešanu uz laiku, uz kādu citu valsti. Bieži vien apdrošināšana šādos gadījumos rada ļoti daudz problēmu. Tieši tāpēc mums arī vajadzētu paskatīties, ko dara komisija, uh, šajā uh, jautājumā. Mums vajadzētu varbūt uh, šeit paskatīties arī uz, autom, uh, uz automobīļu apdrošināšanas direktīvu. Paldies, priekšētāji, paldies runātājiem. Piekrīst iepriekšējiem runātājiem. Arī es gribēju runāt par apdrošināšanu. Tas ir viens no vājākiem punktiem priekšlikumā. Tas mums ir jārisina. Ņemot vērā arī to, ko teica eh, Švābkungs par uh, sabiedrības drošību. MOT certifikātiem. Eh, ko eksperti domā par šiem MOT certifikātiem? Neviens par to nerunāja padziļināti. Un seši mēneši. Šis periods notiktu transporta līdzekļu reģistrācija, kā un par ienākumiem dalību valstīs, kas izriet no šīm reģistrācijas nodevām. Kāds ir jūsu viedoklis atbilstīgi jaunajam priekšlikumam? Slogs būs nacionālajām administrācijām. Un eh, Nacionālās administrācijas nevar veikt visus uzdevumus, jo budžets samazināts. Būt būs ļoti daudz papildus dati, kas viņiem būs jāapkopo. Ko jūs domājat par šo, kāda ir situācija dalība valstīs un kāda ir budžeta uh, saistītie jautājumi? Īpaši par transporta līdzekļu līzingu uh, prezentācija bija interesanta. Un arī mans vēlēšanas apgabals uh, Daudz arī runā par šīm problēmām, ka tiešām arī bija Īslandē šis vulkāna izvirdums, un cilvēki vēlēs izmantot transporta līdzekļus, un tad viņi tiešām bija tādā uh, saspīlēm laikā. Un tas uzsver vēl vairāk to, kā mums ir jāizdara pārdomā šie jautājumi, jāmeklē risinājumi. To mēs mēģinām te darīt. Paldies par to, ka ieradāties un Atvainojiet, ka nav vairāk deputātu, lai jūs uzklausītu, bet uh, šī komiteja ļoti nopietni strādā, uh, strādā pie šī jautājuma. Nu, prieks, ka arī transporta komitejas pārstāvis ir šeit. Paldies, un tagad man daži komentāri. Luis kungam jautājums. Par to, lai izīrēšanas autonomas kompānijas varētu, at, lai autonomu uzņēmumu varētu izmantot val, eh, mašas transporta līdzekļus no citām valstīm un izīrēt šīs transporta līdzekļus. Tā šķiet ir eh, tāda dalībvalsts iekšējā problēma, dažādi biznesa ierobežojumi pakalpojumu sniegšanā. Uh, Un es esmu arī atbildīgs par pakalpojumu direktīvu. Jūs sakāt, ka dalība valsts piemēro diskriminējošas ierobežojums tieši šajā jomā, taču dalība valstis eh, liedz izmantot eh, un arī nodot līdzingā eh, transporta līdzekļus, kas reģistrēts citā dalība valstī tad tiek pāreģistrēts transporta līdzeklis, bet tad jums nav tiesības to izmantot, un tad jums ir jāatreģistrē atpakaļ, ja jūs gribat atdot šo transporta līdzekli. Un tas ir, manuprāt, ļoti sarežģīts risinājums. Ir jāpieņem plašāka rīcība un jāsaka dalību valstīm, ka jūs neievērojat uh, pakalpojumu direktīvas nosacījums. Es gribētu dzirdēt jūs komentārus par šo. Uh, Mm, izskatās, ka tas varbūt otrs labākais risinājums, bet vēlāk varbūt jūs varētu atbildēt uz to, ja es raudzīšu vai vēl kādu jautājumu. Otra lieta. Par šī numuru redzīšanas tehnoloģija bija ļoti interesanta, bet es neredzēju saikni starp šo un šo pāreģistrēšanu. Vai ir kāds problēmas ar to, ka mums vajadzēja tieši tādus uh, attēlu datus? Uh, kas varētu nodrošināt arī sistēmas labu, efektīvu darbību. Te es runāju, atsaucos par drošību un arī pārobežu noziedzību. Mandes kungs, vai ir kādi jautājumi? Un pēc tam atbildes. Paldies par pēdējo punktu. Es aicināju labākos pieejamos tehniķus Jo daudz cilvēku saka, ka ja mēs vienkāršojam um, transporta līdzekļu pāreģistrēšanu, tad kas notiek ar nozaktām automašīnām? Vai ir iespēja adekvātās kontrolēt? Tādēļ es aicināju ekspertus, lai pierādītu, ka kontrola un tehnoloģijas jau ir pieejams. Es gribu zināt, ko tas nozīmē cilvēku privātumam. No vienas puses mēs gribam kontroli, mēs negribam, lai pa ceļiem brauc nozagts automašīnas. No otras puses mēs vēlam arī aizsargāt cilvēku privātumu. Un tā kā mēs šeit runājam par ko teica arī Gorgs kungs no komisijas, mums ir nepieciešams tāds Eiropas līmenis, Eiropas datubāze, Eiropas līmenī, vai šo uh, kameru attēlus var sā arī iekļaut Eiropas datubāzē, lai automātiski var redzēt, kas, kāda ir automašīna, vai automašīna ir nozegta, vai šī automašīna atbilst uh, likumdošanas prasībām. Tāds ir mans jautājums. Labi. Pērkins kungs, vēl kas sekams? Bet nu vēlāk mēs arī vēl par to runāsim. Labi. Uh, tad, nu, Gorka kungs katru no panelistiem ekspertiem aicināšu atbildēt. Thank you, Mr. Chairman, and thank, uh, thank... Paldies, priekšsēdētāji kungs, un uh, vēlētos pateikties arī par uzdotajiem jautājumiem. Atbildēšu uz tiem to uzdošanas secībā. Par četrām nedēļām pārreģistrācijai. Jā, ir taisnība tiem, kur apgalvo, ka dalību valstīs situācija atšķiras. Līdz ar to nav vienots laika periods, kurā vajadzētu mašīnu pāreģistrēt. Ir valstis, kurās, tas ir divas ne, kurās šis periods ir divas nedēļas. Mēs piedāvājam četras nedēļas tieši tāpēc, lai būtu pietiekam daudz laika tiem, kuri nopirkuši automašīnu to piereģistrēt. Un tas ir saistīts arī ar pagaidu reģistrāciju, tātad, lai būtu starp reģistrāciju un pāreģistrāciju būtu iespēja. Līdz ar to iedzīvotājiem ir zināms, ka viņi laika periodā varēs iekļauties. un eh, nevienam nebūs īpaši jāsteidzās. Par mašīnu apdrošināšanu. Taisnība apdrošināšana nav iekļauts šajā priekšlikumā, un tas nav priekšnoteikums eh, reģistrācijai. Proti, tas nav, nebūs kā priekšnoteikums eh, dalību valstīm atteikt reģistrāciju. Un eh, dalību valstīs arī tas visai bieži netiek pieprasīts kā priekšnoteikums. Un sekas ir tādas, ka um, apdrošinātai mašīnai ir jābūt jau pirms reģistrācijas. Šāda reģistrācija notiek pēc. Šāda eh, apdrošināšana notiek pēc reģistrācijas. Līdz ar to valstīs, kurās nav šāda priekšnoteikuma, lai būtu ieviesti zināmi noteikumi. ir, kā jau jūs pieminējāt, ir tādi nosacījumi, uz kuriem attiecās e, transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīva, bet es nedomāju, ka mums šajā likumdošanas aktā vajadzētu par to īpaši runāt un to uzsvērt. Jautājums par sešiem mēnešiem un arī par e, ieņēmumiem, kas rastos no šāda nosacījuma. Jau savos ievadvārdos mēģināju runāt par to, ka mūsu likumdošanas akts nerunās par nodevām un nodokļiem. Līdz ar to tie, kuri vēlas pārvest savu automašīnu uz jauno dzīves vietu, tad eh, jautājums par to, vai dalību valstī, uz kuru pārceļas šis īpašnieks, būs tiesības aplikt automašīnu ar nodokli. Mēs nevēlējāmies izkropļot patreizējo konkurenci un jebkurā gadījumā runājot par, a, par apdrošināšanu, mēs neesam domājuši par to, kā tas ietekmēs dalību valstu budžetus, par datu bāzi. Tikko mēs redzējām kundzes rādītajās fotogrāfijās, un tā ir arī atbilde priekšlikuma pielikumos ir atrunāti tie izņēmumi, kur neparādīsies datubāzēs, un dalību valsts pašas varēs lemt, ko darīt mašīnas pārģistrēšanas gadījumā. Lielākoties tomēr tā būs obligāta prasība, bet eh, vai šajos pielikumos vajadzētu iekļaut vēl vairāk izņēmums vai kādu no izņēmumiem ņemt laukā, mēs par to varam diskutēt. Jebkurā gadījumā saskaņā ar priekšlikumu komisija vēlas redzēt šādus izņēmumus, un iespējams, ka šos izņēmumus vajadzēs arī pamainīt laika gaitā. Paldies! Prieksēdētais Meijers kundze. Es vēlētos eh, pavisam īsi parunāt par šo četru nedēļu termiņu. Ja jūs būtu paskatījies mūsu detalizētajā atzinumā, tad uh, mēs uh, šeit runājam gan par četrām nedēļām, gan arī par sešiem mēnešiem. Mēs uzskatām, ka astoņu nedēļu termiņš ir pārāk garš. Mēs vēlētos ieteikt divas nedēļas, lai uh, šeit varētu nodrošināt tādu pagaidu numuru, kas eh, ir paredzēts konkrētam mērķim, un līdz ar to izslēgt eh, kādas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Sešu mēnešu termiņu iespējams varētu samazināt uz trīs mēnešiem, un tādējādi arī varētu vērsties pret ļaunprātīgu izmantošanu. Datu bankas eh, jautājumā jūs nedaudz pieminējāt arī reģistrācijas izbeigšanu, lai šī reģistrācija varētu arī tikt uh, pareizi izbeigta. Te es gribētu saņemt mazliet vairāk skaidrojumu. Protams, ja runa par apdrošināšanu, tad noteikti tā ir jāveic tajā dalība valstī, kur apdrošināšana ir obligāts priekšnosacījums reģistrācijai. Jā, mums nebūs iespējams uzdot otros jautā, otro jautājumu raundu komisijai, tāpēc Manders kungs to varēs atbildēt vārā, vēlāk. Leviskungs, jā, raugoties uz automašīnu pārvietošanu uz laiku, tad tiešām noteikums šobrīd ir diskriminētējoši eh, attiecībā par tām dalību valstīm, kurās tie nav re reģistrēti. Un mēs tiešām ceram, ka šī regula to atrunās. Mēs runājam par sešiem mēnešiem, proti mašīnas var tikt pārvietotas pārvietots uz citu dalību valsti un pēc tam atkal atpakaļ uz izējas reģistrācijas dalību valsti. Bet tagad eh, jautājums par ieņēmumu zudumu. Patiesībā tas radīs dalību valstīm eh, jaunu ieņēmumu avotu, jo tās iegūs no pievienotās vērtības nodokļa, kas tiks ieņemts no automašīnu īres par līzingu. Pēc eh, līzinga beigām to vajadzētu spēt pārvietot no vienas dalībvalsts uz citu, un šobrīd mēs tiešām ceram šo problēmu atrisināt un padarīt iekšējo tirgu konkurētspējīgāku visiem, kas vēlas izmantot šo konkurētspēju. Nākamais jautājums. Jā, priekšsēdētāji kungs, saka Vanderendas kungs, ir, ja mašīna ir slikta, tad jau tas ir īpašnieka paša kompetencē, vai viņš to vēlas pārvietot uz citu dalību valstu vai nē. Par privātumu, protams, ka privātums tiks aizsargāts. Un visbeidzot, šīs privātās publiskās partnerības jautājums mums ir ļoti veiksmīgi rezultāti vēlētos pieminēt, ka pagājušajā gadā mēs esam stipri samazinājuši zakto automašīnu skaitu. Good. Well, thank you very much. Prieksēdētais paldies, paldies visiem, kuri atbildēja uz šī pirmā raunda jautājumiem. Un tagad eh, mums ir jābeidz 12.30, bet es ceru, ka mums vēl būs iespējas diskutēt par šiem jautājumiem. Tagad pārējām pie jau konkrētākiem jautājumiem par pašu pārreģistrēšanas procesu. Man ir ļoti liels gods šeit sveikt Johanu Hakenbergu, kas ir Nīderlandes ceļu transporta dienesta priekšsēdētājs. Pēc tam mums būs iespēja parunāt par eksistējošām databāzēm, kuras jau izmanto pārreģistrēšanas un reģistrēšanas iestādes. Un vēl bez tam mums būs iespēja arī mazliet parunāt par automašīnu zādzībām un to pārdzīšanu uz citu valsti. Un mēs uzklausīsim Kenu Verhoisen, kurš pārstāv Beļģijas policiju. Tātad. Katrs runās no runātājiem desmit minūtes, un pēc tam būs vēl iespēja uzdot jautājumus un ceru, ka būs iespēja izteikties visiem tiem, kurus tie vēlas. Vispirms Hakenberg kungs jums desmit minūtes. Sorry. Atvainojos, es pārstāvu Es pārstāvu Nīderlandes ceļu transporta dienestu. Vēlētos pateikties IMCO komitejas priekšsēdētājiem Hārbor kungam un visiem tiem, kur ir organizējuši šo uzklausīšanu. Nīderlandes ceļu transporta dienests ir publiska organizācija un atbildīga par trīs agri, um, aktivitātēm. Vispirms automobīļu reģistrācija un to apdrošināšana, otrais uh, automobīļu tipu noskaidrošana un trešais ceļu kontrolas veikšana. Līdz ar to mums ir ļoti daudz zināšanu par to, kā rīkoties uz ceļiem, bet šobrīd mēs arvien biežāk piedzīvojam, ka transporta līdzekļi Eiropas Savienībā tiek pārvi, pārdzīti no vienas valsts uz otru, līdz ar to likumdošanas sakārtošana šajā jomā ir ar, kļūst ar vien svarīgāka. 500 tūkstoši mašīnas, kuras mēs katru gadu reģistrējam pirmo reizi Nīderlandē, 20% tūkstos, 100 tūkstoši nāk no citām valstīm un visbiežāk no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Vislielākās bāžas ir saistīts ar to, lai reģistrācija būtu godīga un reģistrējam, lai mēs tiešām varētu izsekot mašīnas ceļam, nodrošināt ceļu drošību un izvairīties no zaktu mašīnu pāreģistrēšanas. Mēs vēlamies nodrošināt mūsu iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumu. Jaunā regula par transporta līdzekļu pāreģistrēšanu palīdzēs mums īstenot šos mūsu mērķus. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka šī iniciatīva ir parādījusies tik aktuālā Eiropai brīdī transportīdzekļu pāreģistrēšanu citā dalību valstī vajadzētu padarīt vienkāršāku. Tas ir aktuāli ne tikai mums, iestādē, kur pāreģistrē transporta līdzekļus, bet arī iedzīvotājiem, kur arvien biežāk pārvietojas uz citu dalību valsts dzīvot vai strādāt. Tāpēc iedzīvotājiem padarīt procesu vienkāršāku un arī reģistrējošajām iestrādēm padarīt vienkāršāku procedūru. Tas nāks par labu visām iesaistītajām pusēm. transporta līdzekļu pārdzīšana uz citu dalību valstu un e, e, tā vienkārša reģistrēšana būs iespējama tikai tad, ja process būs pilnībā digitalizēts. Tas e, ļaus nodrošināt vienkāršošāku pārreģistrēšanas procedūru. Šodien nav pirmā reize, kad mēs runājam par automašīnas reģistru datu transferu un apmaiņas ar dažādām dalību valstīm. Esam par to runājuši arī zaktu mašīnu saistībā un arī par to, ka, ja godīgs iedzīvotājs vēlas savu mašīnu pārvest citu dalību valsts, tam ir jābūt vienkārši. Mēs Nīderlandes ceļu transporta dienests un mēs, Nīderlanda, kas bija Eiropas Savienības, kas stāvēja pie Eiropas Savienības dibināšanas šūpuļi, vēlamies, lai šī sistēma tiktu sakārtota. Un vēlētos jums parādīt īsu filmiņu.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

So you have seen something about the UK system. Tātad tas, kas neparādījās šajā filmiņā, ir tas, ka apvienotās karalists sistēma pieļauj datu apmaiņu nodošanu citām dalību valstīm par apdrošināšanu. Tas jau ir solis uz priekšu kā mēs visi zinām, ir ļoti svarīgi izmantot šo eukāris regulu. Tā ir jau iestrādājusies sistēma, tā ir ļoti lēta un to izmanto dažādās atsaucēs, dažādās regulās un direktīvās. Eiropas komisijas priekšlikumos tomēr tā līdz šim nav parādījusies. Tā ir parādījusies tikai kā programma nodrošinājums, bet kāpēc ir jārada kaut kas no jauna, ja Eukaris jau eksistē? Šobrīd eh, taupības pasākumos, eh, īpaši Nīderlandē, bet arī daudzās citās dalību valstīs, taupības pasākumu laikā būtu svarīgi izvairīties no papildus finansējuma jaunas programmatūras izveidēji. Patreizējā infrastruktūra un izveidotās sistēmas ļauj darboties pietiekami taupīgi. E, sistēma ir guvusi atbalstu veselā virknē dalību valsts, tās elastība un funkcionalitāte ir uzteicama, un tā ļauj pievienot jaunas programmas ļoti viegli. Līdz ar to EUKARAS sistēmu tomēr vajadzētu ievietot un vismaz pieminēt šīs regulas pielikumā. Un visbeidzot par datiem. Katrai mašīnai ir uh, ir tehniskā aprīkojuma certifikāts, un e, Tas ir, protams, arī sava veida dzimšanas apliecība mašīnai, sava veida mašīnas DNS. Mēs vēlētos šos datus izmantot informācijas apmaiņā, ja mašīna tiek importēta vai eksportēta. Un visbeidzot par nobraukumu. Tiek uzskatīts, ka Nīderlandē, piemēram, 150 miljonus eiro izmaksā katru gadu krāpšanās ar nobraukumu kilometriem. Līdz ar to mums vajadzētu uh, pārbaudīt ievestas mašīnas nobraukumu kilometros, un tam vajadzētu būt vienkāršotam šai procedūrai. Prieksēdētājs, paldies par šo filmiņu. Katrā ziņā šādā uh, apmākušās dienā bija skaisti redzēt šādu saulainu filmu, un tomēr. Vekhoisena kungs, kurš ir mašīnu nozieguma speciālists, <clears throat> mēs redzējām, kā šos datus varētu izmantot, bet tagad došu vārdu jums, Vekhīzena kungs. Desmit minūtes jums, lūdzu. So, Paldies, prieksādētāji kungs. Mana, manas uzstāšanās eh, virsraksts ir vienkāršošana, bet mēs nedrīkstam visu padarīt vienkāršāku tiem noziedzniekiem, kuri vēlas pārdot zaktas mašīnas. Vēlētos pieminēt, ka es nerunāju tikai un vienīgi kā Beļģijas policijas pārstāvis, bet arī kā Karpol eksperts. Un 2004. E, gadā mēs izveidojām darba grupu, un tā joprojām darbojās 25, no 25 dalību valstu mašīnu zakšanas eksperti mašīnu zakšanas apkarošanas eksperti piedalās šajā darba grupā. 2010. gadā Karpola veids pētījumu par to, kāda ir situācija Eiropas Savienībā zakto mašīnu tirgu un mašīnu zakšanas iegūtās naudas atmazgāšanā. Visiem ir skaidrs, ka ir jābūt daudz labākai uzskaitai, un labākai uzskaitai ir nepieciešama datu pārraide, datu apmaiņa. Kādas ir problēmas? Joprojām ir 653 827 neatrastas un nozaktas mašīnas Eiropas Savienībā dati ir no 11. gada. Situācija bija daudz ļaunāka. Situācija burtiski pirms pāris gadiem bija pāri miljonam, bet jāsaka, ka skaitlis 650 tūkstoši vēl joprojām ir nepieņemams jāsaka, profesionāļi, pras, mašīnu žakšanas profesionāļi ir spēcīgākie spēlētāji, viņiem ir ļoti augsta attīstīta uh, tehnoloģiju, un viņiem ir ļoti labi attīstīts tīkls, kādā veidā mašīnu pārvest uz citu valsti, un jau ir principā iestaigāt taciņu pie policijas, kur to darīt. Mēs veicam pārbaudas, skrīningu pārbaudas, bet problēma vispārīgi ir tāda, ka noteikumi ir, bet tie netiek vai tikai daļai tiek īstenoti. Un 102. Eh, Schengens informācijas sistēmas pants atrunā, ka uh, ir jābūt izveidotai informācijas sistēmai, ar kuras palīdzību dalību valstu policijas iestādes var apmainīties ar informāciju. Tomēr ne visas dalību valstis izmanto šo sistēmu. Ir tikai dažas dalību valsts sistemātiski pārbauda vai izmanto šo sistēmu. Līdz ar to, ja mašīnu pārbaudas notiek randomizēti, tad joprojām daudz mašīnas var izsprukt cauri uh, nepamanītas. Tātad tikai 14 dalību valsts izmanto šo Eurokaras līgumu. Visbeidzot par tehniskajām pārbaudēm. Šīs tehniskās pārbaudas notiek pārģistrēšanas brīdī, bet eh, cilvēki, kur strādā, ir ļoti augstas raudas profesionāļi un ir jābūt eh, un ir jāpārzina, kādā veidā mašīna tiek reģistrēta un līdzīgi. Piemēram, Slovenijā šis pakalpojums ir nodots privātas kompānijas ziņā un jāsaka, ka privātā kompānija darbojas ļoti, ļoti veiksmīgi. Un tagad visbūtiskākā slīdīta, kāda ir problēma un kas būtu nepieciešams, lai to apkarotu. Tātad, ja e, reģistrācijā vai pāreģistrācijā nav pārbaudas, tad zaktu mašīnu var pāreģistrēt bez jebkādas problēmas. E, bez problēmām. Šobrīd tas tiek daļēji īstenots un Schengens informācijas sistēmā vai eukaras izmantošana to pieļauj. Otrais. Ir jābūt identifikācijas numuram un ir iespējams uh, to pārtaisīt vai pārkalt, piemēram, sešnieku uztaisīt par astoņnieku, un līdz ar to jūs pārbaudat eh, mašīnas šasijā iespiesto eh, ražošanas numuru, tas neatbilst un mašīnu atrast nevar. Līdz ar to jums varbūt ir aizdoms, ka mašīna ir zakta un tā tālāk. Tie ir visbūtiskākie, lai apkarotu uh, mašīnu zakšanu Eiropā. Tātad pārģistrēcijas brīdī pārbaudīt. Visbeidzot, uh, uh, iespējams, ka mašīnas reģistrācijas brīdī tās dokumenti ir viltoti. Līdz ar to, ja jūs pār, pārbaudiet um, um, ar maš, uz mašīnas esošos dažādus um, iekaltos numurus un tie neatbilst ar dokumentiem, tad jau jums vajadzētu rasties aizdomām. Visbeidzot, eh, jūs eh, nozogiet mašīnu un jūs tai uzliekiet citu reģistrācijas numuru un tai savukārt ir reģistrācijas dokumentu kārtībā vai akal otrādi, līdz ar to var sanākt, ka jūs atmazgājiet mašīnu. Eukaras sistēma un Schengens informācijas sistēma piedāvā risinājumus un apgalvo, ka visu laiku ir jāpārbauda mašīnas. Uh, Nākamais. Nezogot reģistrācijas dokumentus, mēs nevaram paziņot, ka reģistrācijas dokumenti ir nozakti. Jūs izmantojiet reģistrācijas certifikātu, kas ir oficiāls, līdz ar to jūs reģistrāciju saglabājat un saglabājat arī mašīnas īsto būtību. Jūs reģistrējat mašīnu kā jaunu, Nekas e, nav parādījies sistēmā. Arī šajā gadījumā ir jāapzinās, kāda ir, kāds ir mašīnas stāvoklis. Ja jūs pārbaudiet, piemēram, šobrīd ir 40 e, dalību valstis, kuras e, izveido datu bāzi, un, piemēram, mašīna šajā datu bāzē ir tikusi ievietota kā avārijā cietusi, un tomēr cilvēks, eh, kurš ir zādzis vai pārdzenis mašīnu, to ir pārveidojis un piedāvā to kā vienkārši um, otrreizējās lietošanas mašīnu, lietot mašīnu, tad tas jau ir aizdoma pamats. Visbeidzot, pēdējos gados Eiropā daudz kas ir izdarīts. Ir arī līzinga krāpniecība. Piemēram, pāris mēnešus jūs eh, līzingā izmantojat mašīnu, jūs eh, to aizdzenat uz citu valstu un tur piereģistrējat. Mašīna nav tikusi nozagt, ja jūs to reģistrējat. Līdz ar to jums būs fiktīvi pārdošanas dokumenti un sanāk, ka jūs esat, eh, jums ir pilnīgi skaidri un tīri dokumenti no līzinga kompānijas, jūs to piereģistrējiet ar pagaidu reģistrācijas numuru, un tad e, lielā mērā tas tiek izmantots tieši Vācijā, piemēram, sākotnējais līzings ir citā valstī, mašīna tiek pāreģistrēta citur, pārdota, un tad, protams, pēc pāris mēnešiem e, līzinga kompānija sāk meklēt, kāpēc tad par mašīnu netiek mak maksāts, un tad sanāk, ka mašīna likumīgi jau ir piereģistrēta kaut kur citur. Šeit tiešām runa ir par par eh, eh, mašīnām un vajadzētu izglītot iedzīvotājus, ko darīt, bet mums policistiem vajadzētu izmantot arī eukārs. Tātad pagaidu reģistrācija tiek izmantota mašīnu atmazgāšanai. Tātad, piemēram, ja mašīna pirms mēneša ir lizēta Itālijā un tagad pieregistrēta Beļģijā, tam vajadzētu izraisīt aizdomas. Tātad, vai reģistrācijas dokumenti ir kārtībā jāpārbauda, vai mašīna tiek reģistrēta kā lietot, bet patiesībā ir cietusi avārijā, un visbeidzot ar līzingu jābūt uzmanīgiem. Tas viss parādās regulas priekšlikumā. Lieliski. Ja vien tas tiktu īstenot dzīvē, tad šis dokuments būtu pirmais obligāti ieviešamais īstenojamais dokuments Eiropas Savienībā, vēl bez eh, jau daļēji šos jautājumus atrunājošamiem Schengenes un Eukaras līgumiem, tad eh, mēs uzskatām, ka tas viss darbotos, ja vien likumdošana tiktu īstenota. Tad būtu ļoti grūti atmazgāt mašīnu un veicināt eh, negodīgos mašīnu tirgoņus un kriminālos elementus. Paldies, ka man bija iespēja runāt par šiem jautājumiem, jo tā ir atkal iekšējā tirgus un brīvā tirgus ēnas puse. Lielas paldies, lielas paldies par eh, ļoti praktisko informāciju no kaujas lauka, ja tā varētu teikt, un paldies arī par visiem datiem. E, tad e, tagad došu vārdu deputātiem jautājumiem, un e, šķiet, ka liela daļa arī vēlētos dzirdēt par automašīnu skrīningu, varbūt Džons Lois varētu par to izteikties. Mums ir diezgan daudz laika pēdējiem jautājumiem. Varbūt jūs vēlētos sakt kā referents, un pēc tam es došu vārdu arī um, pārējiem. Toina Manders. Šķiet, Overmaier kungs arī vēlas izteikties. Viņam labprāt došu vārdu, ja viņš vēlēsies. Manders kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji! Pat tiešām jauki redzēt, kā tehnoloģija attīstās. Man ir divi jautājumi. Viens tāds vispārējais jautājums. Vai ir iespējams uzstādīt eh, šīs gudrās kameras un pievienot eh, tās aukaris. Tas nozīmē, ka datori automātiski pārbaudītu numurzīmes, nevajadzētu iesaistīt vairs cilvēkus, tiktu izmantot informāciju un cipari, kas ir atrodami aukaris sistēmā, un eh, šī kontrola notiktu automatizēti. Otrais ir eh, runa par pagādu reģistrāciju. Man ir šāds jautājums, vai ir iespējams uzlabo digitālo reģistrāciju, tā lai īstenībā nebūtu vajadzīga vairs šī pagaidu reģistrācija. Tad, tad eh, jūs nopērkat automašīnu un kaut kādā veidā to reģistrējat eh, otrajā valstī. Katrīnas jautājums īstenībā arī tad būtu atbildēts. Tiklīdz eh, šī automašīna tiek reģistrēta digitalizēti, iestājas pienākums maksāt nodokļus nebūtu vairs šīs pagaidu reģistrācijas, šīs pelēkās zonas. Tātad vai ir iespējams ar tehniskiem līdzekļiem kaut kādā veidā izvairīties no pagaidu reģistrācijas? Tāds ir mans jautājums. Nu, ko tad darīsim ar šiem sešiem mēnešiem, par kuriem jau ir samaksāts? Valsts iestādēm noteikti nebūs vajadzīgo sistēmu, lai atmaksātu jums naudu, bet viņiem ir sistēmas, lai iekasētu no jums naudu. Šāba kungs, vai jums ir kāds jautājums? Jā, es labprāt uzdotu jautājumu šīm kolēģim, kurš mums rādīja jauko video filmu. Vai Eukaris piedalās visas dalībvalstis? Es īsti to tā nesapratu. Vai es eh, pareizi sapratu, ka ne visas dalībvalstis piedalās Eukaris sistēmā? Varbūt jūs varētu paskaidrot, kāpēc? No, I think we saw that on the, on the... Šķiet, ka filmā šī informācija bija iekļauta, bet noteikti, ka arī citi kolēģi vēlas dzirdēt atbildes uz šo jautājumu. Kā jau Hakenberga kungs teica, šajā priekšlikumā īstenībā tas nav pieminēts, taču pastāv vairākas idejas par datu apmaiņu. Ir skaidrs, ka dalībvalstis spriedīs par šiem jautājumiem. ir vajadzīgs oficiāls pamats datu apmaiņai, un esmu pārliecināts, ka jūs varēsiet sniegt vajadzīgās atbildes. Stailers kundze, paldies priekšsēdētāji! Un paldies arī mm, šiem diviem pēdējiem runātājiem. Man arī ir jautājums, ko pieminēja Anders. Dažas dalībvalstis nepiedalās arī Schengenas zonā, šķiet, ka Okāris piedalās apmēram 14 dalībvalstis. Video uh, varēja redzēt, ka Īslanda un arī citas valstis piedalās. Tātad šeit ir runa par valstīm, kas nemaz nav Eiropas Savienībā, bet eh, piedalās šādā veidā šajā modelī. Jūs pieminējāt, ka tikai puse no nozaktajām automašīnām um, Eiropas Savienībā šeit ir iekļautas. Uh, Varbūt mēs varētu saņemt mazliet vairāk informācijas, vai tās dalībvalstis, kas atklāja automašīnu krāpšanu vai arī zaktas eh, automašīnas, vai ir tādas valstis, kurām tas veicas labāk. Redzējām šo elektronisko sadarbību. Vēl gribēju pieminēt labu piemēru, kur eh, notiek ļoti laba profilakse, eh, labs novēršanas darbs. Kādā veidā tiek nodrošināta informācijas apmaiņa par uh, noziedznieku grupējumiem, kas darbojas šajā nozarē? Es vēlreiz vēlētos jums pateikties par sniegto informāciju. Es domāju, ka mūsdienu pasaulē šāda sadarbība elektroniskā veidā ir iespējama, bet tāpat mums vajadzētu padomāt par datu aizsardzības jautājumiem Vai jūs arī par to domājat? Šeit parādās vairākas pārobežu lietas, un mums noteikti vajadzētu par to padomāt. Um, Haidī? Haidī? Jā, es vēlētos vienkārši jums pateikties, jo īpaši vēlētos arī pateikties Manders kungam referentām par labo iesākumu. Es domāju, ka šis ir ļoti vērtīgi, pirms mēs iedziļināmies šī jautājuma detaļās. <clears throat> Jā, tankie. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pievienoties iepriekšējiem runātājiem un uh, sākumā gribētu uzdot jautājumu par to, kas ir atbildīgi šajā procesā, tad, tad uh, sistēmas īpašnieki. Es tā īsti nesapratu sākumā, par ko tad šeit bija runa. Uh, pie kā tad varētu vērsties? Mani ļoti interesēja arī mm, policijas pārstāvi teiktais, kas runāja par eh, problēmu risināšanu praksē. Man būtu arī daži citi jautājumi bet varbūt šo grafikos eh, iesniegto informāciju mēs varētu saņemt detalizētākā veidā. Te bija tāds kā kopsavilkums, bet eh, mums vajadzētu varbūt paskatīties uz eh, detaļām, kas praksē būtu vairāk vajadzīgs, tāpat arī kādus ieteikumus jūs varētu mums dot, kur mums vajadzētu intensīvāk piestrādāt. Uh, Tie bija mani papildi jautājumi, un vēlreiz paldies par jūsu ļoti informatīvo prezentāciju. Es arī gribēju uzdot jautājumu, kā ēnu referents, bet jūs jau esat referents, varbūt jūs varat izteikties pirmais. Domājot par Eukāris, es gribētu zināt, kurš tad, kuram pieder Eukāris? Un vai Eukāris var padarīt par Eiropas organizāciju? Tas ir ļoti būtiski Varbūt mums šo ideju vajadzētu iekļaut eh, regulā. Mums vajadzētu saprast, vai te ir runa par konkurences tiesībām, tātad vai tas ir iespējami no konkurences tiesību viedokļa, un kurš tad īsti būs eh, īpašnieks, vai tās būs Eiropas institūcijas, vai arī komisija piederēs Eukāris. Nu, šķiet, tā ir um, galvenā problēma, jo dalībvalstis vēlas visu vadīt pašas. Mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Un nevajadzētu šeit radīt jaunas idejas, mēs nezinām, vai tās darbosies. Liels paldies Vekhausen kungam par ļoti interesanto prezentāciju. Viņš eh, runāja par eh, krāpšanām ar automašīnām. Šķiet, ka te ir runa par tādu tīri fizisku eh, jaunu numuru piešķiršanu automašīnām. Tad, tad te ir runa par līdzekļiem, ko, par numuriem, ko var viegli saskatīt caur vējstiklu, bet eh, šķiet, ka šāda veida krāpšana, fiziska numura izmainīšana vēl ar vienu notiek. Tāpat arī mūsdienās ir eh, pieejamas ļoti daudzi um, elektroniski līdzekļi, ko arī var izmantot krāpšanā. Varbūt uz uh, šo jautājumu varētu arī atbildēt Kokera kungs. Vai uh, vēl kādam ir kāds jautājums mūsu ekspertiem? Ja nē, tad uh, došu vārdu Hakenberga kungām. Nu, pēdējiem došu vārdu Gorkas kungam, tad darbosimies šādā veidā. Vispirms dodu vārdu Vekhoizena kungam. Jā, paldies priekšādātāji par uh, šo pirmo jautājumu par detalizētu informāciju. 2010. gadā sastādīju ziņojumu, un šeit es sniedzu kopsavilkumu par šo ziņojumu. Es varētu iekļaut tur tādus aktuālākus ciparus, un es domāju, nav nekādu problēmu, es varu nosūtīt šo ziņojumu komitejai. Varbūt man nedaudz tur ir jāizsēž kāda policijas konfidenciāla informācija, bet principā uh, Tā ir tāda strateģiska informācija, ko es nosūtu arī um, valsts un privātajiem uzņēmumiem, um, ar ko mēs sadarbojamies. Jā, protams, identifikācijas numurus var uh, izmainīt un bieži vien var um, arī iziet tehniskās pārbaudas, un tad vairs nav nekādu problēmu. Uh, nu, šie uh, redzamie uh, numuri zem vēstikla mums nedod uh, pilnīgi neko, jo ar labiem lāzēm printeriem tos var ļoti vienkārši noveltot un uzlikt uz vēstikla. Ir bijušas ļoti daudzas idejas pēdējo desmitgadu laikā, tās ir parādījušās un pazudušas. Eiropas līmenī vienīgās diskusijas ir bijušas par datu tagošana. Tad, tad uh, uz automašīnas uzpūš uh, šos numurus, un tos var nolasīt uh, vēlāk ar īpašiem līdzekļiem. 2007. gadā par to parlamentā sprieda, šķiet pat plenāra sesijā, taču nozara bija ļoti um, pret šo ideju. Tāpat arī izmaksas bija ļoti augstas. Vēl ar vienu uh, notiek pētījumi, tiek uh, veikti pētījumi arī komisijā, taču vairākus gadus mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju, vai šis pētījums ir pabeigts vai nē. Varbūt vajadzētu šo jautājumu uzdot uh, tieslietu un iekšlietu uh, nodaļai. Vai es atbildēju uz jautājumu? Jā, liels paldies, patiešām ļoti noderīgi. Hakenberger kungs lūdzu. Liels paldies, priekšēdētāji. Pirmkārtām jautājums par uh, dalībvalstu skaitu, kas eh, piedalās eh, Eukaris. 14 dalībvalstis. Mans kolēģis te man tikko minēja, ka šis skaitlis ir novecojis, ir prīmas līgums un arī 2008. gada padomas lēmums, un prīmas līgumā ir iekļauts, ka Eukaris ir jāizmanto pārobežu darījumos, tad tas ir obligāts nosacījums. Pašlaik 19 dalībvalstis piedalās Okaris. Mēs pašlaik sadarbojamies ar sešām citām valstīm, lai pievienotu tās Eukaris sistēmai. Tas notiks šogad. Divas valstis un tad Tas nozīmē, ka mums būs 27 kopā. Divas valstis vēl nav nolēmušas, kad tās sāks izmantot eukāris, taču tām ir tas jādara, balstoties uz prīmas līgumu. Grieķija un Portugāle ir šīs divas valstis. Tātad esmu atbildējis uz jautājumu par dalību valstīm. Otrais, kuram piedēra Eukāris, kas to finansē? Pastāv līgums, kas paredz, ka dalībvalstis ir īpašnieces, tās piedalās šajā mm, dalībnieku padomē, kur tās lemj par sistēmu, par jauniem elementiem, sistēmām, par finansējumu. Kā jau es minēju, tā nav dārga sistēma. Kopējās izmaksas ir 700 tūkstoši eh, eiro katrai dalībvalstī. Un kā jau es minēju, prīmas līguma dēļ katra dalībvalsts jau veic iemaksas. Tas arī ļauj eh, visiem pievienoties šai sistēmai. Kopumā te ir 30 tūkstoši eiro katrai dalībvalstī, kas tai ir jāmaksā, lai piedalītos šajā sistēmā. Dalībvalstis ir īpašnieces, tās lemj par eh, tālāku attīstību, par jaunām funkcijām un tā tālāk. Šķiet, ka pēdējais jautājums bija par automātisko kameru pievienošanu. Tā kā šeit ir runa par pārobežu uh, sistēmu. Zinu, ka jau ir uh, sniegtas atļaujas uh, tiešai pievienošanai, bet varbūt mani kolēģi zina vairāk par šo jautājumu. Es nezinu, vai tas ir reāli laikā, bet es zinu, ka uh, Nīderlandes un arī citas valstis, eh, citu valstu iestādes ir patiešo pievienotas policijai, tā lai eh, šo sistēmu varētu izmantot automātiski, nevajadzētu iesaistīt cilvēkus. <coughs> Kā jūs minējāt, tad var atpazīt fotogrāfijas un var eh, uzlikt sodus, tāpat arī var atpazīt zaktas automašīnas un tā tālāk. Ceru, ka esmu atbildējis uz uzdotajiem jautājumiem. Pavisam īsi par Eukaris. Šķiet, ka mm, dalībvalstīs ir tādas kā centrālās aģentūras vai kaut kādas struktūras, kas ar to nodarbojas. Nē, tā nav centrāla sistēma. Dalībnieku padomes ir tāda centrāla institūcija, Eukaris, bet eh, tehniski tā nav centrāla sistēma. Mēs to izmantojam uh, datu pārnešanai no vienas valsts uz otru. Un uh, citos gadījumās tās ir tāds kā, kā atsevišķa programma uh, datorā. Automašīnu apmaiņai, numuriem, uh, prīmes līgumam. Tur ir apmēram 10-12 lietām programmas, tās ir jāuzstāda uh, datorā dalībvalstī, pēc tam eh, tad ir piekļuve tīklam un ar šo programmu var izmantot datubāzi un var izmantot arī šo datubāzi informācijas apmaiņai ar policiju un arī ar citām iesaistītajām pusēm konkrētajā dalībvalstī. Tad tas ir ļoti vienkārši, tā ir programma un iekšējais Eiropas tīkls. Pavisam visi dalību valsts, kas pievienojās līgumam informācijas apmaiņas starp reģistrācijas uh, uh, birojiem. Prom uh, būs ieviests, bet tas nav uh, juridiskais pamats, lai reģistrācijas birojas varētu pārbaudīt, vai mašīna ir nozagt vai nē. To dara tikai policija. Uh, 14. punkts attiec tikai uz uh, zakto mašīnu pārbaudu, 27. atkal ir par uh, citiem jautājumiem, par tiesībām un tam līdzīgi. Ja tur būtu tev kāris iekļauts, tad arī atrisināt lielākas problēmas. Viens teikums, cik es zinu, tad nav nepieciešams pārakstīt līgumu, lai izmanto tev kāris. Jā, tā ir varbūt uh, Gorka kungs no komisijas atbildēs. Uh, so, Mr. Vandelard, did you have any other points to add from what you've heard so far? Mm. Yes, uh, coming. Vandelāra kungs par automātisko mašīnas numeradzīšanu šodienas situācija. Tad, kā. Ka izmantojam vairāk digitālās sistēmas, nevis eh, cilvēku darbu. Mēs salīdzinām to arī ar datubāzēm, kas jau ir ieviestas vairākus gadus atpakaļ dažās valstīs. Līdz ar to nav problēma identificēt pareizo auto, trans, eh, automašīnu ar eh, automašīnas numuru. Tas jau notiek šodien. Nav nekāda ierobežojuma. Jā, nu, kamera var arī vēl iegūt informāciju par citiem transporta līdzekļu detaļām, kāds, piemēram, var mainīt uh, numuru, ne pašu transporta līdzekli, tad vienmēr ir liederīgi arī saņemt detalizētu attēlu par uh, transporta līdzekli. To arī datu bāzē var uh, pārbaudīt un uh, pārbaudīt uh, divreiz, ja transporta līdzeklis tiek turēts aizdomās. Loiskungs. Būs kas ēms, ja nē, tad paldies priekšsēdētāji. Jā, prieks arī redzēt kolēģi no Beļģijas federālā policijas, ka ir veikts arī liels progress auto sekšanas jomā. Tad arī tika runāts par jūtīgiem jautājumiem, kur patērētājs kaut kā neliederīgi vēlas tikt vaļā no šo transporta līdzekļu. Nu, šeit ir jārunā par procesu uzlabošanu, jāatzīst tehniskās inspekcijas, jāpadara dzīve efektīvāk, jāizmanto vairāk tehnoloģijas, jā, varētu novērst nelegālas aktivitātes. Tehnoloģijas daudz var palīdzēt Es nedomāju, ka ar eh, likumdošanu eh, mēs varam eh, liekt līzinga kompānijām saskarties ar neapdomīgiem patērētājiem vai ļaunprātīgiem patērētājiem. <clears throat> Mums tur jāuzņem sava atbildība. Mēs nevaram pilnībā aiz, aizsargāt viņus no ļaunprātīgiem patērētājiem. Paldies! Meiskunds! nekas sakāms. Vai? Jā, pavisam īsas divas piezīmes. Pirmkārtām par tehnoloģiju. Es eh, dzirdēju vairākas lietas, kur ir runa par numuru atpazīšanu, arī šoferu atpazīšanu. Ir ļoti būtiski, lai datu aizsardzības principi dalībvalstīs netiktu pārkāpti. Tas bija vienīgais, ko es vēlēs pieminēt. Un tad nākamais par krāpšanu. Uh, par numuru viltošanu. Jā, arī ADAC ar to nodarbojas. Es vēlējos norādīt, ka mēs uh, esam sagatavojuši datubāzi, kur ir uzskaitīts uh, katrs automašīnas nobraukums, un uh, tā varbūt varētu palīdzēt cīņā pret šādu veidu krāpšanu. Un tagad komisijas pārstāvs pēc tam īsi referents. Paldies, priekšsētāji kungs. Paldies par prezentācijām. Bija ļoti interesants. Ar Eukāris jautājumu arī <clears throat> ar to sakšu. Tas tiesa, ka priekšlikums esošajā versijā septītais pāns paredz iznošanas sāk. Datiet uz akts komisija, lai tā varētu nākt lajā. Uh, priekšlikumiem par eh, datoru eh, programmas izveidi, kas kalpot regulas mērķu sasniegšanai. Komisija vēl nav lēmusi eh, to piemērot jau kāris, to mēs skatīsim vēlāk. Ir jau precedenti bijuši, to minēja arī kolēģi, eksperti, mm, pēdējums lēmumu par eukāras izmantošanu arī citās jomās kas neliedz iekļaut arī šo ideju šajā priekšlikumā. Komisija noteikti apdomājot opciju šīs datubāzes izveidē, iestāsies par varbūt kādu jau esošu opciju, kas ir pierādījis savu efektivitāti un arī izdevums sam, samazināšanu. Tālāk bija jautājums par pagaidu reģistrāciju. Varam skatīt kopumā ar, arī ar pārējais, pārējais risinājumu. No praktiskā viedokļa tas varētu būt sarežģīti, jo uh, Tas nozīmētu, ka reģistrācijas dalība valstī jāizdod uh, atreģistrācijas dalība valstī jauns certifikāts, jauns dokuments. Transporta līdzekļu galamērķi dalība valsts vārdā. Mūsuprāt, šis certifikāts joprojām ir svarīgs, taču to var atvieglot ar datu bāzes izmantošanu. Tad jautājums, kur uzdevā Meikundze. Dātu bāze sniedz informāciju par certifikāta derīguma termiņu, kā arī par uz laiku atceltiem certifikātiem. Šāda informācija ir pieejama datu bāzē. Paldies! Tad nu es pateikšos uh, visiem runātājiem, ekspertiem. Manuprāt, šī uzklausīšana bija ļoti liederīga, un tad varam sākt arī likumdošanas procesu. Gala vārds būs referentam. Un tagad par termiņiem. Tas tāds pagaidu kalendārs. Tas ir, tiks pieņemts ar koordinatoriem. Tad mums arī ir jāskatās, kā padomu strādā, un tad pielāgosim noteikti vēl savu darbu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un dzirdējām ļoti plašu informāciju. No nu, vienas puses gribam uzlabot situāciju pilsoņiem, lai tā būtu vienkāršāka viņiem Bet eh, tad es arī dzirdēju daudz bāžas, kā to visu kontrolēt. Ar ekspertiem eh, mēs tagad dzirdējām, ka ir iespējams eh, īstenot to, ko pieņemam Eiropas līmenī, un man ir prieks to dzirdēt. Atsakšos Rūls kungs sacīto, bija tiešām liederīga informācija, un raudzīsim, kā varam uzlabot komisijas priekšlikumu un bija arī lūgums arī no degvielas uzpildes stāciju īpašniekiem, lai būtu identifikācijas numurs būtu gan automašīnā, gan uz eh, numura. jo ja numurs nav īsts, tad viņi var ziņot, pirms viņi uzpilda šo mašīnu, jo tur arī ir, protams, eh, uz spēles liela nauda. Ar šo regulu, es domāju, mēs varam atrasināt daudz problēmas. Ceru, ka kolēģi arī sniegs informāciju par dažādiem pāntiem, izmantojot uh, Nacionālās asociācijas organizācijas, lai norādītu uz to, ka iekšējo tirgu varam uzlabot, bet, nu, arī, uh, ka šis tirgus jau darbos ļoti labi, tad pareizā vēsts patērētājiem, tātad par termiņiem, kāds ir mūsu darba grafiks. Es jau runāju ar sekretariātu, man priekšā nav datumi. Jums ir? Jā, tad šķiet tas ir jau atrisināts, es neatceros no galvas, bet nu, tur bija vēl zināms laiks pārredzēts, mums vēl daudz citas lietas darāmas. Es ceru, ka arī mēs turpināsim sazināties ar ekspertiem. Un es ceru, ka arī gūsim daudz efektīvus, liederīgus uh, padomus un lai varam gal beigās arī sadarboties ar sēnu referentiem un arī ar dalību valstīm. Mm, tas ir žēl, ka daži dalību valsts nepiedalās eh, kriminālo noziegumu apkarošanā, bet nu varbūt mēs viņus varam piespiest to darīt vismaz ar šo regulu. Tātad, darba grafiks. Kā es teicu, tad mums vēl, protams, tas vēl ir uh, jā, eh, apstiprina galīgi. Eh, līdz 29. aprīlim izniecēt ziņojumu tulkošanai. Tas ir eh, īstenībā ļoti ilgs laiks. 29. 30. 27. jūnijas ir grozījuma termiņš. 18. 9. septembrī mēs diskutēsim, balsojums oktobrī. Šķiet, padomu tagad ļoti nopietni strādā pie šī dosjē un ļoti intensīvi ir par to diskutējuši, un mums ir ļoti daudz laika. Varbūt mēs arī varam balsot komitejā pirms vasaras pauzes. To varbūt jūs varat izdiskutēt arī ar padomi. Jums tagad ir bijis uzklausīšana un jums jau ir informācija, lai sagatavotu ziņojumu, varbūt mēs varam ietaupīt laiku. Varbūt varam vienoties nākamajā prezidentūrā. Paldies visiem! Un īpaši pateicos arī uh, cilvēkiem, kur mūs klausījās internetā. Uh, dalību valstīs, arī reģistra organizācijas noteikti uh, klausījās šo uzklausīšanu. Ceru, ka tas bija liederīgi. Tad nu noslēdzam mūsu rīta darbu, tiekamies pulkstens 15. Es ceru, ka būs vairāk uh, deputāti, es ceru, ka arī Semets kungs būs šeit. Viņš nav īpaši labā veselības stāvoklī, bet nu mēs runāsim par uh, svarīgiem jautājumiem. Tiksimies trījos. Paldies!